Kolēģis, please take. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Labrīt. Sāksim mūsu sanāksmi. Un sanāksmē sāksim sveicot mūsu vidū komisāru Almunju. Paldies viņam par ļoti labo sadarbību ar šo komiteju pēdējo piecu gadu gaitā. Protams, mums nebija pārāk daudz likumdošanas dosie, ko mēs gatavojām kopā ar jums, bet šīs komitejas pārstāvji zina, ka jūs izrādījāt ļoti lielu pretimnākšanu vienā dosie, kur bija runa par eh, kopā lēmu procedūru un uh, tātad uh, par uh, lietām attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs pastiprinājāt šīs komitejas lomu konkurences politikas jomā. Es domāju, ka es varu izteikties visu savu kolēģu vārdā. Mēs patiešām ļoti augstu novērtējām jūsu attieksmi pret mums, kas bija ļoti pozitīva un pretimnākoša. Vicepriekšādētāja kungs Almuņie tagad um, mums pastāstīs par dažām pēdējām iniciatīvām, ko Eiropas komisija ir pieņēmusi konkurences politikas jomā, jo īpaši viņš runās par divām iniciatīvām. Baltā grāmata uh, pretim um, korporatīvajām uzņēmuma apvienošanām un arī 2003. gada regula, kas ir ietver regula uh, anti trastu aktivitātēm. Šajā dokumentā ir ieteiktas izmaiņas attiecībā uz uzņēmumu apvienošanu, un jūsu um, um, aizstājējs, tas, kas nāks jūsu vietā, um, visticamāk nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Šajā gadījumā Eiropas parlamentam būs konsultanta loma. Paziņojums apstiprina Monti regulas pozitīvos rezultātus un uzsver dažus elementus, kurus vajadzētu uzlabot. Kā jau mēs vienojāmies, komisārs mums sniegs prezentāciju, kas ilgs apmēram desmit minūtes, un šajā prezentācijā sekos jautājumu un atbilžu sesija. Lūdzu, Almoņas kungs, dod jums vārdu. Paldies, priekšsādētāji! Godāmie deputāti, dāmas un kungi! Last, uh, appearance. <laughs> Šī ir pēdējā reize, kad es varu mm, tikties ar jūsu komiteju. Par komisāru man nozīmē 2004. gada aprīlī. Es aizstāju Pedro Solvesu. Tas uh, notika mm, Prodī komisijas laikā. Un pirmajā Barozu komisijā es darbojos kā ekonomisko monetāro lietu komisārs. Uh, Savukārt Barozu otrajā komisijā es darbojos kā konkurences komisārs. Kā jau priekšādātājs norādīja, mans dialogs ar parlamentu ir bijis diezgan rezultatīvs. Mani patiešām interesē jūsu viedokļi. Es ļoti labprāt apmainījos ar eh, viedokļiem ar visiem no jums. Man vienmēr ir bijusi interese par dažādiem eh, portfeļiem, un es uzskatu, ka tas ir ne tikai komisāra pienākums, uh, tā ir arī liela izdevība, kas ļauj mums uzlabot izpratni par realitāti, par situāciju, par izaicinājumiem un alternatīvām. Es ceru, ka jūs um, rīkosieties tieši tādā pašā veidā, uh, uzsākot uh, dialogu ar manu pēcteci. Uh, five years ago, I, uh, my... Es uh, savas uzklausīšanas laikā teicu, ka konkurences politikai ir ārkārtīgi liela nozīme, lai uzlabotu ekonomiku Eiropā un radītu darba vietas. Izaugsme darba vietas, protams, bija mūsu galvenās prioritātes, un tieši tas arī bija orientieris konkurences noteikumu piemērošanā. Tas pats attiecās arī uz likumdošanas rīcību un regulu priekšlikumiem. Mana pieredze šo piecu gadu gaitā apstiprināja viedokli, ka konkurences politikai vajadzētu būt galvenajam instrumentam, kas ļautu uzlabot mūsu ekonomikai izaugsmi, ilgspējīgu izaugsmi, kā arī eh, nodrošināt lielāku labklājību un vairāk darba vietu mūsu pilsoņiem. 2013. gada konkurences ziņojums, kuru es teorētiski šodien prezentēju, uh, uzsver, ka konkurences politikas joma, e, loma ir veicināt konkurētspēju. Visi konkurences politikas instrumenti ļauj mūsu uzņēmumiem kļūt e, efektīvākiem, uzlabot ražotspēju un veicināt novatoriskumu. Antitrustu regulas nodrošina labākas kvalitātes pakalpojums gan Eiropas rūpniecībai, gan patērētājiem. Ir jānodrošina, lai jaunpienācēji varētu ienākt tirgu un lai tiktu uh, nodrošinātas labas attiecības starp uzņēmumiem. Ir jānodrošina arī kontroli pār uzņēmumu apvienošanu. Mums ir arī jāskatās uz um, izaugsmes um, uzlabošanas um, mērķiem un ir jāvēršas pret nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Tāpat arī mums ir jānodrošina svirošanas starp <clears throat> Eiropas Savienības galveno ekonomisko vērtību vienoto tirgu un ir mm, jālikvidē iekšējā, iekšējās barjeras, lai varētu nodrošināt Eiropas Savienības integrācijas politisko dimensiju. Uzklausīšanā 2010. gada janvārī es atsaucos arī uz konkrētākiem mērķiem savas sasākuma laikā. Es uzskatīju, ka mums ir jāstrukturē Eiropas bankas, kuras ļoti skāra finanšu krīze. Es runāju par saviem nolūkiem modernizēt valsts palīdzību un kontroli. Tāpat arī es uzskatīju, ka parlaments ir jāiesaista koplēmu procedūrā, lai nodrošinātu kompensāciju par zaudējumiem, ko ir izraisījuši konkurences pārkāpumi. Eiropas valdības sniegtā atbalsta bankām kontrole bija ļoti nozīmīgs uzdevums šogadu gaitā. Pašlaik 110 Eiropas Savienības bankas, kas pārstāv apmēram 25% no kopējā banku kapitāla Eiropā, ir saņēmušas tiešu valsts palīdzību kopš 2008. gada oktobra, kad sākās krīze. 13 no šīm bankām atbalsts varēja tikt piesniegt, eh, piešķirts bez papildu nosacījumiem. Mēs vedām sarunas par pārstruktūrēšanas plāniem attiecībās 52 bankām, un 33 bankas tika eh, noregulētas. Pašlaik mēs strādājam pie 12 gadījumiem. Šis valsts atbalsts bankām tika sniegts divos veidos - galvenokārt kapitāla piešķīrumi vai aktīvu atbalsta pasākumi un uh, citi stabilizācijas rīki, piemēram, garantijas. Kopš um, krīzes sākuma 2008. gada oktobra līdz 2013. gada beigām Eiropas Savienības valdības ir piešķīrušas 608 miljārdus eiro bankām, un tas um, sastāda gandrīz vairāk 5, par 5% no Eiropas Savienības IKP. Pašlaik vairākas bankas atmaksā eh, šo atbalstu valdībām ar procentiem. Taču ir vajadzīgi vēl uh, eh, pasākuma, lai atgūtu banku sistēmā ieguldītos valsts līdzekļus. Tāpat arī tiek eh, nodrošinātas valsts garantijas, un tās sasniedz savu uh, augstāko līmeni 2009. gadā, tad ar 835 miljārdi eiro. Šis skaitlis tagad ir sarucis un pašlaik eh, pagājušā gada beigās tas bija 400 miljārdi eiro. Tas nozīmē, ka tas ir uz pusi mazāks nekā 2009. gadā. Šīs garantijas ir nodrošinājušas ieņēmumus 38 miljārdu apmērā, bet eh, tikai 3 miljardi no garantijām tika piešķirti bankām eh, no 2008. līdz 2013. gadam. Es uzskatu, ka šai uh, lielajai uh, rīcībai bija trīs galvenie sasniegumi. Pirmkārt, mēs nodrošinājām izglābto banku dzīvotspēju bez papildu nodokļu maksātāju naudas iesaistīšanas, un mēs varējām arī likvidēt uh, tādas bankas, kas nav dzīvotspējīgas, nodrošinot de facto noregulēšanas iestādi. Mēs varējām arī nodrošināt, lai nodokļu maksātāju nauda tiktu izmantota minimāli. Protams, šeit ir runa par milzīgiem naudas līdzekļiem. Un treškārt, mēs mēģinājām nodrošināt, un es uzskatu, ka tas mums arī veiksmīgi izdevās, eh, saglabāt eh, godīgus spēles noteikumus starp bankām, kas saņēma palīdzību, un tām, kas to nesaņēma. Kā jūs atceraties, pirms, gadiem, pirms gada es atjaunoju noteikumus attiecībā uz valsts palīdzību bankām. Saskaņā ar jauno ietvaru mēs ievērojami samazinam uh, valsts līdzekļu apmērus, lai nodrošinātu maksāt spējīgu un elastīgu banku nozari. Bankām ir jāsniedz aizdevumi reāli ekonomikai, un šie principi īstenībā ir sasniegti arī šajā parlamentā. Uh, tad, kad parlaments, padomi un komisija apsprieda priekšlikumus attiecībā uz Banku Savienības izveidi. Tagad es pieminēšu vēl kādu svarīgu um, mērķi, ko es arī pieminēju uzklausīšanā šeit, proti valsts palīdzības uh, modernizācija. Šī stratēģija ir paredzēta, lai palīdzētu Eiropas Savienības valdībām atbalstīt izaugsmu un radīt darba vietus. Uh, Tieši tāpēc ir vajadzīgas jaunas prioritātes, kam būtu lielāka ietekme uz iekšējo tirgu. Jaunajiem noteikumiem ir jābūt vienkāršākiem. Modernizācijas centieni ir nodrošinājuši desmit vadlīnijas, piecas regulas un divus paziņojumus. Nozares vadlīnijas attiecas uz jomām, kas ir ļoti būtiskas Eiropas konkurētspējai un dziļākam vienotajam tirkumam. Te ir runa par enerģētiku un vidi, aviāciju, pētniecību un attīstību, risku finansēšanu, MVU, reģionālo palīdzību un platjoslas pieslēgumus. Zaudējuma atliecīšanas direktī, direktīva beidzot tiks pieņemta. Es ceru, ka, kā plānots, to oficiāli varēs parakstīt tuvākajās nedēļās. Direktīva ir ļoti svarīgs sasniegums konkurētspējas tiesību aktu īstenošanā Eiropas Savienībā. Tas ļaus pilsoņiem un uzņēmumiem eh, daudz vienkāršākā veidā pieprasīt zaudējumu atlīdzību antitrestu noteikumu pārkāpumu gadījumā. Šeit parlaments ir kopa likumdevējs saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Šī parlamenta darbs ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs, lai panāktu līdzsvarot vienošanos ar padomi par galīgo tekstu, jo īpaši gribu pateikties šai komitejai un tās deputātiem, kas bija cieš, tieši iesaistīti šajā darbā. E, tagad pieminēšu dažas piemērus attiecībā uz īstenošanas jomām, kas ļauj konkurētas politikai radīt e, labas nosacījumus izaugsmai. Vispirms mūsu rīcība attiecībā uz maksājuma sistēmām. Uh, maksas, ko pieprasa banka savā starpā, tad, kad tiek izmaksu, izmantotas maksājuma kartes, Eiropas Savienības mazumtirgotājiem un patērētājiem izmaksē apmēram 10 miljārdus eiro gadā. Bez tam atšķirības starp maksām starp Eiropas Savienības valstīm krūpļo konkurenci un ne neļauj nodrošināt novatoriskumu mak karšu maksājumos esam nodrošinājuši ļoti labus risinājumus um, no Visa e Europe attiecībā uz diviem lēmumiem - uz debetkartēm 2010. Gadē, gadā un kredītkartēm 2014. gadā. Tas nozīmē, ka izmaksas uh, vairākās valstīs um, samazināsies no 30 līdz 50 procentiem. Šīs lēmums ļaus arī um, uzņēmumiem ļaut mazumtirgotājiem izmantot uh, uh tādu banku pakalpojumus, kas atrodas eh, citās Eiropas Savienības valstīs, ja tur ir zemākas maksas. Attiecībās tiešsaistes maksājumiem mums bija lieta pret organizāciju, kas pārstāv Eiropas banku industriju, tā, to sauc Eiropas maksājuma padome. Mēs diezgan aktīvi rīkojāmies šajā jomā, jo antitrestu lēmumi un antitrestu iniciatīvas ļāva nodrošināt, lai Eiropas maksājumu padome atteiktos no sistēmas, kas, mūsuprāt, radītu problēmas konkurentiem. Mums ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi maksājumiem Eiropā. Bankām un tirgotājiem ir vajadzīga tiesiskā noteiktība, patērētājiem ir vajadzīgi saprātīgi izdevumi, un attiecībā uz e-maksājumiem mēs radīsim nosacījumus nebanku spēlētājiem, kas ļautu tiem ienākt tirgu un nodrošināt novatoriskus risinājumus. Labākais veids, kā sasniegt šos mērķus, ir ar likumdošanas palīdzību. Šeit es atkal vēlētos pateikties jūsu komitejai, apspriežoties par diviem uh, priekšlikumiem, ko es un Mišāls Barņē jums nosūtījām attiecībā uz starp banku maksājumiem un uh, maksājumu pakāpojumu direktīvu. Es ceru, ka Itālijas prezidentūra pātrinās rīcību padomē un ka Eh, šī gada laikā tiks nodrošināts trialogs. Citas ļoti svarīgas jomas Eiropas eh, konkurētspējai ir informācija tehnoloģijas un digitālā ekonomika. Pieminēšu dažus eh, piemērus. Tā kā nepastāv īstens iekšējais tirgus telekomunikācijām, nesen mēs pārskatījām dažas uzņēmuma apvienošanas, kas Tā iemesla dēļ, ka vienotais telekomunikāciju tirgus vēl ar vienu ir tikai mērķis, nevis realitāte, mums tātad bija jāizskata šīs uzņēmuma apvienošanas, ņemot vērā nacionālos tirgus, kā uh, izskatāmos tirgus. Un kaut arī mēs pieņēmām pozitīvus lēmumus attiecībā uz dažām apvienošanām, mēs pieņēmām arī striktus pasākumus, kas, uh, ne, kas ļautu vērsties pret to, lai šāda uzņēmuma konsolidācija uh, neradītu problēmas patērētājiem. Jūs noteikti atcerēsieties, ka pirms vairāk nekā gada mēs pieņēmām um, dažus antitrestu lēmumus attiecībā uz izdevējiem e-grāmatu tirgū. Un šogad mēs pieņēmām arī lēmumus attiecībā uz Motorola un Samsung uzņēmumiem. Mēs uh, nodrošināsim, lai standartizēti patenti netiktu ļaunprātīgi izmantot nākotnē. Uh, Citi svarīgi lēmumi attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām tika pieņemti pēdējo 12, gadu, 12 mēnešu laikā, lai varētu vērsties pret eh, ģenērisko medikamentu ražotājiem farmācijas sektorā. Mēs ceram, ka šie divi lēmumi ļaus samazināt eh, cenas, kas pacientiem un lietotājiem ir jāmaksā par medikamentiem, un tiks eh, samazināti arī izdevumi medicīnas sistēmās mūsu valstīs, jo pilsoņiem ir tiesības uz savu veselības, savas veselības aizsardzību, un uh, vislabākais veids, kā to nodrošināt, ir radīt universālu veselības aizsardzības sistēmu. Izaicinājumi Eiropas Savienības konkurences tiesību aktu īstenošanai digitālajos tirgos galvenokārt saistās ar ļoti ātro evolūciju un to, ka uzņēmumi var bieži neļaut iekļūt tirgū citiem tirgus spēlētājiem. Uh, Tieši tāpēc mums ir jāatbalsta novatoriskums un gudri uzņēmēja darbības modeļi. Tirgus uh, dominance nav uh, konkurences problēma, taču uh, dominējošās stāvokļa ļaunprātīga izmantošana patiešām ir ļoti smaga konkurences problēma. Un tagad pāris vārdu par uh, izmeklēšanu attiecībās Google, kas pašlaik notiek. Šī lieta ir piesaistījusi mēdīju, rūpniecības un politiķu interesi, tā skaitā parlamenta interesi. Uh, Protams, ikvienam ir tiesības paust savu viedokli par šīs izmeklēšanas aspektiem. Tātad te ir runa par tādas ļoti būtiska uzņēmuma rīcību. Google ir pazīstams visā pasaulē. Taču, ja ir runa par antitrestu izmeklēšanu veikšanu un lēmumu gatavošanu attiecībā uz konkurences problēmu uh, likvidēšanu, uh, Pats svarīgākais ir ņemt vērā faktus un argumentus, kas attiecas uz oficiālo procedūru. Tieši tāpēc es uzskatu, jūs man piekritīsiet, ja es vērsīšos pret jebkādiem mēģinājumiem uh, pārvērst konkurences tiesību īstenošanu parastās politiskās debatēs. 9. panta procedūrā ir paredzēta mūsu standarta prakse, tātad, ja mēs beidzot vienojamies par saistošu lēmumu, un atbildot uz uh, vēstulēm, kas tika nosūtītas vasarā, apmēram 20 uh, oficiālie sūdzību iesniedzēji mums ir snieguši jaunus pierādījumus un ļoti pamatotus argumentus attiecībā uz vairākiem aspektiem uh, Google priekšlikumos. Es uh, lūdzu uzņēmumu uzlabot šos priekšlikumus. Tagad mums ir jāgaida, vai Google varēs atrisināt eh, šīs problēmas un kliedēt mūsu bažas. Ja Google atbildējas pareizajā virzienā, 9. panta procedūra, ar kuru mēs mēģinam rast mm, risinājumu, tiks turpināta. Pretējā gadījumā nākamais loģiskais solis ir Eh, sagatavot iebildumu paziņojumu. Taču neskatoties uz to, kādā virzienā šī lieta ies, Eiropas komisija, jo īpaši konkurences komisārs, noteikti saglabās ļoti stingru pozīciju. Saglabās neatkarību un objektivitāti attiecībā uz mūsu procedūrām un lēmumiem. Mēs uzticamies mūsu konkurences iestāžu darbam, jo mēs vēlamies garantēt šo principu ievērošanu. Paldies! Thank you, Mr. Commissioner. Paldies komisārkungam. Un eh, tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmais eh, Balkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sirsnīgi sveikt vēl Muņas kungu tautspartijas grupas vārdā un pateikties viņam par darbu. Uh, tas ir eh, tiešām eh, vairāk kā pašsaprotami bijis, ko jūs darījāt. Jūs tiešām esat eh, jaunus standārtus veidojis arī pēdējos gados. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, man un vairākumam manu kolēģu koplēmuma procedūra konkurences jautājumos ir ļoti svarīgs jautājums. Savā mandāta laikā esat uzņēmies iniciatīvu un uh, um, kaitējuma atlīdzības uh, direktīvu um, skatīs uh, koplāma procedūrā, kaut gan uh, uh, citas jomas arī skar uh, koplāma procedūru, tomēr uh, tas bija kā izņēmums. Kāpēc tas tā bija? Kāpēc jūs šo tematu neskatījāt intensīvāk savu mandātu laikā un uh, varbūt jūs varētu novērtēt, vai nākotnē parlaments ar jauno komisiju varētu būt vairāk iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesos par konkurences jautājumiem. Un ar šo jautājumu, protams, es atsaucos arī uz jūs pieminēto Google lietu. Šobrīd vismaz neizskatās, ka jūs šo lietu varēsiet pabeigt savā mandāta laikā. Februārī jūs jau panācāt sarunās piekāpšanos no Google, kuras jūs uzskatījāt par pietiekamu, bet mēs dzirdam arī kritiku par to, ka tie nav pietiekami pār, um, tālējoši pasākumi, ko Google solīja veikt. Un jautājums arī, vai šīs procedūras sarežģītība netika pārvērtēta. Uh, 2012. gada janvārī komisija paziņoja, ka e, tā izveidos uzraudzības darba grupu, e, lai uzraudzītu konkurenci pārtiks sektorā. Cik es tagad dzirdu, esot jau pirmie rezultāti pieejami, varbūt jūs varētu sniegt pirmo vērtējumu par šīs grupas darbu. Droši vien, ka drīz šie rezultāti tiks publicēti. Paldies! Thank you. Paldies! Muchas gracias, señor Valls, por sus uh, palabras. También agradezco a. Paldies. Eh, paldies par jūsu uzdoto jautājumu, un arī es vēlētos pateikties eh, kā šai komitejai par sadarbību pēdējo gadu laikā, gan arī jūsu politiskajai grupai. Vispirms eh, par iepriekšējo uzklausīšanu es runāju par direktīvu privātajam kaitējumam, un šī procedūra ir pieņemta koplēmuma procedūras ietvaros, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs solis. Uh, ko es nevaru izdarīt un ko nevar izdarīt neviens cits eh, komisārs. Mēs nevaram izmainīt eh, lēm, mēs nevaram izmainīt līgumus. Mēs varam diskutēt par jautājumiem, kuri būtu jārisina savādāks eh, leģislatūras procedūras ietvaros un nevis koplēmuma procedūras ietvaros. Ja nākotnē būs kāda likumdošanas iniciatīva, šobrīd es nevaru paredzēt kādas dabas, un tomēr tā varētu būt, tad eh, mums vajadzētu nodrošināt eh, tādu juridisko pamatojumu, kur, kura pamatojums savukārt būtu meklējams līgumos. Pēc tam koplēmuma procedūra, balstoties uz līgumos eh, minētajiem, minēto metodiku, veiks savu darbu. Tāda ir, tāda ir, tāds ir varas sadalījums starp dažādām institūcijām. Par Google Mēs e, pagaidām vēl nezinām, kad būs zinām izmeklēšanas rezultāti, bet e, šobrīd eksistē vairākas un gandrīz pretējas interpretācijas. Es vēlētos, e, lai tas viss beigtos labi, ko es domāju ar šo vārdkopu beigtos labi, lai gala lietotāji varētu izmantot Google sniegtās iespējas, lai Google nebūtu par savu veidu šķērsli, lai nebūtu dažādu monopolu un karteļu veidošanās. Tādā ziņā es ceru, ka iznākums būs pozitīvs. Mēs tuvākajās nedēļās saņemsim eh, Google atbildi, un es eh, šo atbildi noteikti izlasīšu, jo man jau vēl ir palicis kāds laiks strādājums šajā amatā. Bet, eh, ja līdz oktobra beigām Google savu atbildi nebūs mums atsūtījis, tad jau tas būs, tā būs nākamā komisāra, kur nodarbosies ar šo jautājumu. Ja Google tomēr atsūtīs savu atbildi līdz oktobra beigām, un ja mēs e, lemsim, kā Google, kā Google ierosinājumā nav uh, ietverts risinājums, tad diez vai mēs varēsim kaut ko izdarīt. Šobrīd e, man nav šis ziņojums, man ir varbūt informācija, bet ne. Paldies, S&D grupas vārdā Fernandes kungs lūdzu. Paldies un paldies, prieksēdētāja kungs. Sveicu Almūņas kungu arī šeit eh, šorīt. Man eh, nav bijis tas gods un arī tas prieks šeit strādāt iepriekšējā sasaukumā, un eh, tomēr es esmu darbojies šajā parlamentā pēdējos mēnešus, un es vēlētos pateikties komisāram par šo sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Kā mēs zinām, Eiropa šobrīd joprojām dzīvo grūtos ekonomiskos apstākļos, un finanšu krīze banku un finanšu sektoram ir nozīmējusi to, ka tas ir devis savu veidu ietekmi arī citās jomās. Ko mums šobrīd darīt Eiropā? Nodokļu maksātāji ir daudz maksājuši un dārgi maksājuši par nepareiziem lēmumiem, kur ir pieņemti dažādos līmeņos. Un patreizējā brīdī mēs joprojām nevaram pateikt, kad beigsies nodokļu maksātāju ciešanas. Valsts vēl joprojām nav atmaksājusi savus parādus, parādus kā bankām, tā arī sabiedrībai Jūsu mandāta laikā jums ir bijuši jāpieņem ļoti grūti lēmumi. Jums ir bijis jāmēģina nodrošināt finanšu sektoru stabilitātu un vienlaicīgi cīnīties par tām valstīm, kuras e, neizpilda dažādus līgumus. Šobrīd e, tiek mēģināts uzlabot banku sektoru finansējumu, bet eh, banku sektors šķiet eh, šobrīd ir sava veida šķērslis daudz ekonomisko nozaru tālākai attīstībai. Manuprāt, banku sektors šobrīd rīkojas tā, kā mēs jau to redzējām krīzes pašā sākumā. Uh, Pēdējos gados, jā, jūs to teicāt arī savā ievadarunā, ir vesela virkne tādu banku, kuras e, nebūtu vērtējams pozitīvi. Un ko jūs darīsiet, e, lai sakārtot banku sektoru? Paldies! Jā, jūs jau teicāt, e, jūs uzdevāt konkrētu jautājumu. Bet eh, Patiesībā nav tik daudz dalību valstu, jā, labi, vairāk nekā viena, bet eh, tā nav. Tas nav dalību valstu vairākums, kurās ir konsolidācijas problēmas. Un eh, bankas eh, nacionālā līmenī mēģina nodrošināt tādus tirdzniecības un ekonomikas apstākļus, piemēram, Zviedrijā ir nodrošināts tāds likumdošanas ietvars, kurā vairākas iesaistītās puses mēģina vienoties par pareizāko risinājumu. Uzskatu, ka banku nozare kopumā ir pārāk fragmentēta. Un domāju, ka vajadzētu konsolidēt šobrīd šo banku sektoru, ir tā saucamais banku tirgus. Ir daudzas ban Eiropas bankas, kuras salīdzinot ar daudz citu valstu bankām, darbojās nedaudz savādāk. Un tāpēc redzēsim, kā notiks šī banku saplūšanas politikas īstenošana reālajā dzīvē. Es piekrītu jūsu izteiktajām bažām, ka šobrīd mums eh, nav iespējas izvairīties no starpniekiem. To tiešām vajadzētu nodrošināt, un mēs uzklausīsim visus ierosinājumus, kur ļaus mums strādāt šajā virzienā. Vienlaicīgi būtu jāpraugās, kāda šķērsli šobrīd ir tiešās finansējuma sistēmas īstenošanai, tātad izvairoties no starpniekiem. Eiropai tas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir svarīgi, piemēram, jauniešiem vai tādiem, cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt savu biznesu dažādās eh, ekonomikas nozarēs un dažādos līmeņos. Mums ir šiem cilvēkiem jāpiedāvā risinājumi, lai nebūtu šo te barjeru, šķēršļu un lai finanšu sektoru sāku, sāktu atkal atjaunoties. Tā tad izvairīšanās no starpniekiem. Nevēlos šeit komentēt ECB darbu, bet eh, tas, ka šobrīd kredīta pieprasījuma jomā nav īpašas aktivitātes ir fakts. Un e, sekas tam ir tādas, vai varbūt iemesls tam ir saistīts ar to, ka tātad kredīta pieprasījums ir ārkārtīgi zems, bet tas ir saistīts arī ar to, ka cilvēki vairs neusticās, teiksim, stresa testiem un līdzīgiem pētījumiem un analīzēm. Pēc mēneša mēs saņemsim varbūt tiešāku pētījumu. Bet eh, runājot par turpmākajiem gadiem, ko darīt, ne tikai komisijai, bet arī parlamentam ārkārtīgi uzmanīgi vajadzētu raudzīties eh, uz to, kādā veidā valsts nauda tiek iepludināta banku sektorā un kā tas palīdz banku sektoram labāk strādāt. Patreizajā brīdī mums nav oficiālas informācijas. Varbūt ir tādi informācijas gabaliņi. Eurostat ir veids apkopojums un data analīze, bet kā mēs varam paraudzīties uz valsts garantijām un uz valsts naudu? Protams, ka tā gala beigās ir nodokļu maksātāja nauda un viņiem ir svarīgi zināt, kas ar šo naudu tiek darīts un notiek. Vēl bez tam ir skaidrs, ka Pēdējos gados ir darīts ļoti daudz, lai sakārtot finanšu uzraudzības jomu. Parlaments šajā nozarē ir smagi strādājis arī padome, jo mēs tiešām vēlamies redzēt, ko tad šī finanšu regula un kā, finanšu, kā šo finansējumu nosacījumu kopa darbojās. Bet eh, ir viena joma, kuru mēs varbūt neizmantojam pilnībā, un tā ir tā saucamā ēnu bankošana. Es eh, šajā jomā nesmu speciālists, un tomēr uzskatu, ka šeit vajadzētu daudz, daudz striktākus noteikumus. Protams, tas būs eh, daļa no finanšu tirgus eh, noteikumu regulas, bet ļoti daudz šīs ēnu bankošanas šobrīd notiek, un mēs tā kā netiekam klāt to sakārtot. Tā tad esmu pārliecināts, ka mums ir jādara daudz vairāk, lai saprast, kā darbojās finanšu tirgi. Un tagad eh, Messeršmet kungs no ECR grupas. Eh, eh, Paldies, komisāra kungs. Es gribētu atgriezties pie Google lietas. Kā jūs izskaidrojat komisijas vilcināšanos rīkoties, veicot izmeklēšanu attiecībā uz Google meklēšanas un reklāmu biznesu? Jūs uh, Um, esat trīs versijas sagatavojuši vienošanās uh, pasākumam. Kā jūs uh, attaisnojat uh, šo te vilcināšanos un atkāpšanos? Un kāpēc trešo reizi ir atteikta, atteikts pieņemt Google piedāvājumu? runājot par piedā, piegā, pierādījumiem un uh, liecinieku izklaušanāšanu, Eiropas parlaments uh, ir uh, savos ziņojumos uh, prasījis pēc iespējas drīzāk uh, kaut ko darīt. Runājot par vienoto noregulējumu mehānismu, kā jūs uh, skatāt uh, Uh, konkurences politikas attīstību šajā jaunajā ietvarā, ja vai jums ir kādi ieteikumi savam uh, pēctecim uh, turpmākajos piecos gados šajā jautājumā. Paldies, priekšsādātāji. Muchas gracias. Paldies. Paldies. Google lieta un laika faktors tā ir, ka Tā ir ilgtermiņa izmeklēšana. 2010. gada 30. novembrī šī lieta tika oficiāli uzsākta skatīt. Tas nozīmē, ka pēc eh, diviem mēnešiem jau būs pagājuši četri gadi šai izmeklēšanai, bet tā ir ļoti sarežģīta izmeklēšana. Mēs strādājam uh, jomā, kurā uh, vēl nekad konkurences likumdošana nav piemērota un konkurences e, institūcija, kas ir tik atzīta, kā ASV konkurences padoma arī 12. gadā neko nevarēja izdarīt, bet uh, mēs gribētu tomēr kaut ko izdarīt un mēs strādāsim tik ilgi, uh, kamēr būs novērsti visi konkurences šķēršļi, uh, un tāpēc arī mēs veicam šo izmeklēšanu. Pēdējos četrus gadus eh, izmeklēšana ir mainījusies, eh, jo mērķis ir kustīgs, tiek ieviesti jauni pakalpojumi, jaunas saites starp pakalpojumiem, un nav nemaz tik vienkārši to visu izmeklēt, to es jums varu apliecināt. Turklāt uh, ir vesela virkne būtisku formālu sūdzību, kas ir uzkrājušās uh, izmeklēšanas laikā. Šobrīd tādu ir 20, un divas no šīm 20 sūdzībām ir uh, vairs nav formāls sūdzības, bet šajās pārējās 18 lietās vēl daudz kas mainās. Un šīs izmeklēšanas laikā mēs esam saņēmuši tātad daudzas sūdzības un viedokļus, un no šiem komentāriem esam daudz mācījušies, esam konstatējuši, ka ir jākoriģē tas veids, kā Google piedāvā savus pakalpojumus. Šī izmeklēšana kā tāda nekad nav apšaubīta, to gribu precizēt. Tas ir konkurences uh, uh, lieta, nevienam nav uh, jābūt, protams, uh, ekspertam šos jautājumos, bet uh, es arī daudz esmu iemācījies šajā laikā. Nākamais solis būs izskatīt priekšlikumu, eh, kāds varētu tikt pieņemts, kā tāds eh, konkrēts solījums, un ir paredzēts arī, ka mēs vērsīsimies pie visiem tiem, kas ir iesnieguši formālas sūdzības. Un tad eh, redzēsim, kā mēs varam vērtēt uh, šo trešo Google priekšlikumu paketi, jo iepriekšējās divas mēs nos, nos, noraidījām. Un šajā trešajā paketē ir pozitīvi elementi, tā mēs to vismaz vērtējam. Un šo priekšlikumu mēs nosūtījām 20 formālajiem sūdzību iesniedzējiem, un uh, tie savukārt mums ir iesnieguši faktus un argumentus, kas uh, noved pie tā, ka mēs prasījām Google priekšlikumus vēl uzlabot, bet eh, pati procedūra, pati lieta netiek apšaubīta. Tiek runāts par spiedienu un tā tālāk, jā, protams, protams, ka ir spiediens. Eh, konkurences komisārs nevar eh, darīt savu darbu, ja nav spējīgs izturēt spiedienu. Tad es nevarētu sev skatīties acīs. Uh, ja apzinātos, ka pēdējā mēneša laikā neesmu izjūtis spiedienu. Katrā ziņā mēs esam saņēmuši komentārus un argumentus par to, kur Google kaut kas ir jāuzlabo. Tie nav argumenti, ko es būtu dzirdējis televīzijā vai lasījis presē, vai e, kaut kā nejauši uzzinājis. Tie nav arī argumenti, kur tiek pausti debatēs parlamentā, bet tie bija fakti un argumenti, kurus uh, iesniedza uh, nopietnī sūdzību iesniedzēji ar pierādījumiem, ar uh, faktiem, ar empirisko materiālu, 50 lapušu apjomā un tā tālāk. Noslēgumā um, mēs vēl, mums vēl vajadzīgs nedaudz laika, par to tiek daudz runāts. Uh, Drīz mēs noslēgsim šo izmeklēšanu. Microsoft ir cits gadījums. Mans draugs Karls Varmirts uh, uzsāk šo izmeklēšanu, uh, kad uh, viņš bija komisārs 97. vai 98. gadā, ja nemaldos. Uh, Un pēdējais lēmums bija soda naudas piespriešana Microsoft, jo 2009. gada vienošanās netika ievērota. 2013. gadā tika pieņemts lēmums par šo naudas sodu. Nu jā, kopš 97. gada līdz 2009. gadiem tas ir daudz ilgāks laiks nekā šī izmeklēšana pret Google notiek. Bet es domāju, ka izmeklēšana turpinās, jo ir vēl problēmas Google darbībā. Daudzas daļas um, nu, šajā izmeklēšanā jau ir uh, diezgan uh, tālu uh, izskatītas. Paldies! Jā, tagad. Uh, Dosim vārdu kolēģiem, bet lūdzu īsi uzdodiet uh, lūdzu īsākus jautājumus un arī atbildes varētu būt īsāks. Un nākamais ir uh, Paloma Lopes no uh, Goe. Nē, es atvainojos no Aldes, uh, Maikls Toirers. Jā, fozicin. Jā, priekšsēdētāji, godātais uh, komisāra kungs. Vispirms Alde grupas vārdā gribētu jums, komisāra kungs, pateikties par labo sadarbību. Uh, jūs runājāt par komisijas centieniem radīt godīgus konkurences apstākļus, un jūs atbildē mēs tikko dzirdējām, ka Google gadījumā jums daudz kas ir jauns, jo parasti jau netiek apspriesti atsevišķi uzņēmumi un atsevišķi gadījumi šeit komitejā, bet acīm redzot, uh, Šis te Google gadījums ir tāds uh, precedenta gadījums gandrīz vai, un uh, um, daļa, tirgu daļās pat uh, ir um, 80% tirgus daļa, un tas ir jau gandrīz uh, monopols tehnoloģiju ziņā, un tagad uh, uh tiek gūta pēļņa, kas novad pie horizontālas un vertikālas koncentrācijas. Un tagad uh, ir jautājums, vai Eiropas Savienība un tiesiska valsts var aizsargāt uh, mazos un vidējos uzņēmumus no citu uzņēmumu tirgus vāras. Mans jautājums, jūs teicāt, ka jūs uh, um, uh, daudz ko tagad jaunu mācāties šajā gadījumā, bet vai mūsu konkurences noteikumi ir pieteikumi, vai tomēr uh, Eh, Eiropas komisija, lai turētos līdz tehnoloģiskajai attīstībai, plāno arī likumdošanas iniciatīvas. Vēl rodas jautājums, vai līdz šim eh, piemērotais tirgus modelis vēl ir spēkā, vai jūs rēķināties ar to, ka šeit eh, um, vajadzētu kaut kādu jaunu tirgus modeli likt pamatā konkurences politikai. Paldies! Paldies, komisāra kungs, lūdzu! Paldies! Protams, mums ir jārīkojas. Mēs jau arī rīkojamies. Un šī izmeklēšana, par kur jau izteicos detalizēti, tiek gatavot arī otra izmeklēšana. Esam saņēmuši arī sūdzības par dominējošas tirgus pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu, un tad ir jautājums, kāda ir situācija ar iespējamiem tirgus, eh, ja konkurences kropļojumiem, piemēram, pakalpojumu jomā, kas nav specifiski eh, meklēšanas pakalpojumu saskaņā ar 102. līgumu pāntu, mēs varēsim nākotnē rīkoties. Un to mēs arī darām saistībā ar citiem starptautiskiem koncerniem, piemēram, runājot par nodokļu iekasēšanu, mums ir iespēja rīkoties. Negribu uh, izslēgt šādas uh, iespējas rīkoties arī attiecībā pret citiem uzņēmumiem. Es nevaru uh, apliecināt, ka tas tā būs, bet nevar to arī noliegt. Un tad ir jomas, uh, kurās mēs, balstoties uz konkrētas tiesībām, nevaram rīkoties. Piemēram, privātums, tas ir regulējuma jautājums. Intelektuālā īpašuma tiesības, uh, kopijas, tas arī uh, nav jautājums, ko mēs varam izmeklēt. Dažkārt ir jomas, kur ir pārklāšanās ar intelektuālu īpašumu tiesībām, uh, bet citās jomās mēs nevaram rīkoties balstoties uz konkurences tiesībām. Tā ir plaša joma, kurā ir jāstrādā pa dažādiem kanāliem. Dažās jomās trūkst likumdošanas, ne tikai attiecībā uz Google, bet uh, arī uz citiem piedāvātājiem, piemēram, privātum jomā mums ir vairāk jāaizsargā privātā dzīve. Uh, un arī autortiesību jomā ir jāstiprina likumdošana. Tad ir vēl viena joma, kurā gan līgums mums nosprāž robežas, un tie ir nodokļi. Es kā politiķis nevaru saprast, kā mēs varam sēdēt eh, rokas klēpī salikuši Eiropas Savienībā, ja uh, ir uh, nodokļu paradīzes Eiropas Savienībā, kas nāk par labu tiem, kas tāpat jau pietiekami eh, efektīvi strādā tirgu. Paldies tagad no goja Paloma Lopes, lūdzu. Paldies. E, eh, muchas gracias, senor. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungs par to, ka ieradāties pie mums. Ja valsts eh, pietiekam neregulē, tad tirgus nedarbojas un rezultāti ir bēdīgi valstī noteikti ir jārīkojas, lai panāktu, ka visi pieturās pie noteikumiem. To jūs teicāt 2010. gadā. Tur bija runa par finanšu sekām, kas uh, izraisījās krīzes rezultātā. Toreiz jūs tā izteicāties, bet kopš tā laika krīze ir tikai sāsinājusies, jo ir bijuši kļūdaini lēmumi gan uh, Eh, valdībās, gan eh, komisijā. Vakar eh, es biju Bilbao un tikos ar, ar cilvēkiem, kuri tiek izlikti no savām telpām un viņiem ir bijuši tādi līgumi, kādus nedrīkstētu pieļaut Eiropas Savienībā, tādas klauzulas, kurā tiek noteikts, ka vai nu eh, jāmaksā, vai nu cilvēks izliek no dzīvokļiem. Eh, tur ir runa par mājokļu kredītiem. Un Spānijā tā ir ierasta lieta, ka ir šādas klauzulas. Kā tad tas ir savietojams ar Eiropas Savienības konkurences režīmu? Spānijā 12,4% darba ņēmēju ir nabadzīgi, 13% Grieķijā un vairāk kā 10% starp citu arī Vācijā, un tagad netiek vairs investēts eh, inovācijās un rūpniecībā, lai šo situāciju uzlaboti. Tiek eh, būvētas nevajadzīgas autostrādes, eh, Kogāse, Nefe, Lavantijā, un tātad šie lielie uzņēmumi Spānijā no tā tikai iegūst, bet viņiem nemaz nav vajadzīga palīdzība ir jābūt nodokļu harmonizācijai, lai nebūtu tā, ka daži starptautiskie uzņēmumi atrod eh, nodokļu paradīzes Eiropas Savienībā un īsteno nodokļu dempingu. Valstī ir jākalpo sabiedrībai un nevis tikai dažiem individiem. Kas attiecas uz starptautisko uzņēmumu valdēm un padomēm un bankām, tie bieži vien ir vien un tie paši cilvēki, kas tur darbojas, un es gribētu šeit paust strādnieku viedokli. Diemžēl ir tā, ka šajā parlamentā šīs balsis gandrīz nekad netiek uh, sadzirdētas. Tiek uzklausīti tikai lielie un spēcīgie, bet uh, ne uh, darba ņēmēji vai, piemēram, grieķu apkopēju pārstāvji, arotbiedrības un tā tālāk Eiropā ir ekonomikas krīze, nav izaugsmes un e, ir arī integrācijas krīze Eiropā. Arī e, tā līdzīgi jūs izteicāties vēlāk. Bet visu laiku tika teikts, ka uh, nav alternatīvas uh, šai darbībai, bet alternatīvām ir jābūt. Vai jūs tās īstenosiet, lai uzlabotu cilvēku dzīvi? Paldies! Paldies, Lopes kundze. Varbūt nekādu šaubu es gribētu pateikt, ka daudzas no jūsu bažām, no jūsu teiktā par to, kādas ir krīzes sekas, sakrīt ar manu analīzi. Tas, kas nesakrīt ar manu analīzi, ir tas, ka Eiropas parlamentā jūs gribat uh, runāt ar jūs tagad vēršaties pie manis kā pie Spānijas ministra, bet es neesmu Spānijas ministrs. Es esmu komisārs un uh, jūs esat likumdevējs Eiropā. Jums ir jāstrādā. Es pēc piecām nedēļām došos prom no komisijas, bet uh, es gribētu paust uh, aicinājumu Lopes kundzes vārdā um, darīt kaut ko vairāk šeit parlamentā. Ko tad mēs esam izdarījuši? Ne, ne tieši konkrēti es, bet, uh, piemēram, finanšu regulējums, par ko vienojās parlaments un uh, padomi iepriekšējā sasaukumā, par ko bija diskusijas, ir ļoti uh, svarīgi, kopš es uh, teicu šos vārdus, uh, ko jūs uh, citējāt. Uh, var teikt, ka kopš tā laika finanšu regulējums ir ļoti mainījies. Tad par šo tiesu izpildītāju darbu, par sekām, eh, ja cilvēki nevar samaksāt savus hipotekāros kredītus, Presēdo kungs eh, gatavoja ziņojumu par ļoti svarīgu direktīvu, kas eh, cerams drīz tiks īstenota. Uh, Un eh, kopiena tiesa arī pieņēma būtiskus spriedumus par uh, lietām Spānijā. Man ir prieks, ka Eiropa aktīvi cīnās pret netaisnību un dara to praktiski ar konkrētiem pasākumiem, ar kontrolēm, ar juridisku kontrolu sistēmu, kas ir uh, kopientiesa. Adžējā. Grazie. Komisāri Almuņā, lei è sicuramente al Mm, paldies! Almoņas kungs, jūs noteikti ļoti labi apzināties, kādā situācijā cilvēkiem ir bijis jādzīvo. Jūs esat eh, bijis komisārs, kas ir atbildīgs par konkurenci, un jūs esat atbildīgs arī par šo eh, komi eh, situāciju. Taisens komisija ir sagatavojusi plānu, lai eh, samazinātu uh, ražošanas izmaksas un īstenībā, lai atbrīvotos arī no nu, vairāk nekā 500 darbiniekiem. Jūs uh, esat izteicies par to, ka ir jāsaglabā šī, šis ļoti strateģiskais rūpniecības sektors, ne tikai Itālijā, bet arī citur. Ko darīs komisija, ja taisen grupa un tās uh, rūpniecības politika vienkārši sagraus šo strateģisko ekonomikas sektoru. Šeit ir runa par 65% lielāku nodokļu spiedienu uz uzņēmumiem Itālijā. Kā komisija vēlas nodrošināt tērauda ražošanas konkurētspēju Itālijā? kā tiks aizsargāta šī nozare no spiediena, kas nāk no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par peļņas saglabāšanu. Vai tā ir vienīgā veida rīcība, kas ir pieļaujama? Eiropai ir mums jānodrošina izaugsme un attīstība. Eiropa nedrīkst ierobežot ekonomiku un uh, nodarbinātību. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Komisārkungs, jūs esat spēlējis personīgu lomu Itālijā strādājot pie šiem tērāda jautājumiem, ko jūs darīsiet, lai uzlabotu situāciju? Kad es biju komisārs, kas bija atbildīgs par šo jomu, es vairāk kārt tikos ar cilvēkiem, lai runātu par šo jautājumu. Es tikos ar uzņēmumu, ko jūs pieminējāt, arī ar Itālijas valdību un eh, tikos arī ar um, uzņēmumiem Vācijā un Somijā, uzņēmumiem, kas gatavojās apvienoties. Un, protams, ka radās pašas par tērauda nozares nākotni. Pirmais apvienošanās gadījums skāra Somijas uzņēmumu, un man, kā atbildīgajam par konkurētspēju, īstenībā šeit nekas nebija darāms. Es nevarēju kā viens cilvēks vienkārši aizliegt šādu veidu rīcību. Protams, ka tas radīja ārkārtīgi lielas problēmas. Mēs noteicām nosacījumus, kas īstenībā mm, nu, lēmumā netika ņemta vērā. Somijas uzņēmums saskārās ar finanšu grūtībām. Un tad šajā plānā parādījās Tīsenkrūp uzņēmums. No sākuma mēs domājām, ka viss it kā ir kārtībā. Protams, ka pastāv problēmas, bet konkurences politikas jomā mēs varam, piemēram, pārbaudīt, vai nosacījumi uzņēmumu apvienošanās atļaujas sniegšanai ir izpildīti. Mēs arī lūdzām informāciju no abu uzņēmumu vadības. Ja atbilde netiek sniegta, tad mēs to uh, pieprasām, jo šīs atbildes ir obligāti jāizskata. Mēs nevēlamies, lai mūsu lēmumi tiktu izmantoti tādiem lēmumiem, kas neatiecas uz konkurences politiku. Paldies, priekšādātāji! Reimonkungs. Es gribu izteikties zaļo grupas vārdā. Uzskatu, ka šis jautājums, ko es gribu uzdot, ir ļoti nozīmīgs. Protams, eh, mēs ļoti plaši diskutējām par Google, bet eh, ir arī citi svarīgi jautājumi. Eh, Kodola enerģija var būt izdevīga tikai tad, ja uh, par to Lielbritānija būs gatava maksāt divas reizes vairāk, tad par elektrību maksās divas reizes vairāk nekā uh, ir konkrētā elektrības cena tirgū. Ir jāno, ir tiek minēts, ka ir, ka atbalsts tiks nodrošināts tikai vidē draudzīgiem uh, projektiem. Protams, arī oglekļa samazināšanas argumenti nav īsti patiesi. Uh, Komisija arī ir noteikusi, ka eh, kodolenerģijai vairs nedrīkst tikt sniegtas eh, subsīdijas. Esam saņēmuši informāciju, ka jūs gribat pielikt punktu šām eh, pārbaudēm un apstiprināt darījumu vēl jums atlikušajā mandāta laikā. Tas noteikti radītu precedentu un īstenībā tā būtu tāda kā milzīga dāvana kodola enerģijas rūpniecībai. Vai eh, tas atbilst patiesībai un eh, kādi, kādas ir eh, prasības attiecībā uz um, kodola enerģijas ražošanu? Vispirms es gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienības līgumā ir noteikts, ka Lēmumi par primāro enerģiju uh, miksli valstī iekrīt tikai un vienīgi valsts kompetencē. Tātad valsts var izšķirties par to, vai tā izmantos kodola enerģiju vai nē. Šādus lēmumus Eiropas komisija vai parlaments nevar nekādā veidā nedz ietekmēt, nedz izmainīt. Tas vienkārši ir paredzēts līgumā. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs enerģijas iekšējais tirgus, mums ir vajadzīga īsnībā arī enerģijas savienība. Kā jau to teica parlamenta priekšsādātājs, enerģijas piegādes decentralizācija ir ļoti svarīga. Protams, ka šis jautājums vēl būs jārisina nākotnē. Katru reizi, kad mēs saņemam paziņojumu, ka ir lieta par valsts subsīdijām, tad mēs uzdodam jautājumus konkrētajai nozarei. Jūs noteikti atcerēsieties, ka mm, pavasarī pieņemtajā enerģijas direktīvā mēs nolēmām, ka kodola enerģija, es atvainojos runāt par vadlīnijām, nevis par direktīvu, ka kodola enerģija šajās vadlīnijās netiek iekļauta. Uh, Mums ir arī jāpārbauda nosacījumi, kas attiecas uz kodola enerģiju, un ir jāskatās, vai šie nosacījumi atbilst līgumam. Komisija ļoti ilgu laiku nebija saņēmusi nekādus paziņojumus par to, ka tiek eh, prasīta atļauja attiecībā subsīdijām kodola enerģijai. Tas nozīmē, ka mēs analizējam šīs lietas, arī angļu lietu, uh, un katru lietu izskatām pēc tās kritērijiem. Šīs gadījums tika skatīts pagājušajā gadā 18. novembrī, un es varu teikt, ka Brītu iestādes ar mums ļoti labi sadarbojās. Tika nodrošināts ļoti augsts caurdzamības līmenis tāds līmenis, kādas vēlētos redzēt arī citās lietās un vietās. Protams, šī lieta ir ļoti sarežģīta, bet pavisam drīz tā tiks eh, pabeigta. Principā es gribētu saviem um, kolēģiem, komisāru kolēģijā, iesniegt eh, rezultātu, bet Diemžēl es tagad nevaru pateikt, kāda veida lēmums tiks pieņemts. Vēl ar vien notiek iekšējas diskusijas, ir jāņem vērā arī vairāku dienestu sniegtie atzinumi. Komisija, protams, kontaktēsies arī ar komisāriem un viņu kabinetiem. Paldies! Tagad eh, pēdējā runātāja kārta. Es gribētu aicināt, lai jūs eh, nerunājat ilgāk par divām minūtēm katrs jo pēc 20 minūtēm mums ir jāsāk skatīt nākamais darba kārtības punkts. E, tagad jautājums uzdos četri runātāji. Pirmais - Rozatī. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Amuņas kungs, gribētu jūs vēlreiz sveikt e, mūsu vidū. Es gribētu jums pateikties par ļoti rezultatīvo sadarbību ar mūsu komiteju. Uh, gan, kad jūs bijāt atbildīgs par ekonomiskajām monetārajām lietām, gan arī, um, kad bijāt atbildīgs par konkurences politiku. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecas uz Eiropas gāzes tirgu. Šis tirgus nav konkurētspējīgs un nav godīgs. Tas ir tāpēc, ka uh, tiek e, ļaunprātīgi izmantot uh, dažu gāzes piegādātāju, poz piegādātāju pozīciju. Viens no šādiem piegādātājiem ir Gazprom no Krievija. No Krievijas. Eh, Gazprom eh, uzliek patērētājiem negodīgas cenas, tāpat arī izmanto citus eh, negodīgus pasākumus un vēršas arī pret enerģijas daudzveidošanu. Gazprom izmanto savu dominējošo stāvokli, lai diskriminētu savus patērētājus Eiropā, gan attiecībā uz cenām, gan arī uz līguma nosacījumiem. Tā visa rezultātā gāzes importa cenas ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, Um, gāzes uh, cena, ko importē no Krievijas un ko maksā tādas valstis kā Lietuva vai Polija, ir 70-80% augstākas nekā cena par to pašu gāzi, ko maksā Vācija. Šī gada sākumā komisija uzsāka izmeklēšanu par Gazprom rīcību. Uh, šīs izmeklēšanas mēķis bija vērsties pret uh, Eh, šādu negodīgu praksi un nodrošināt eh, godīgu konkurenci Eiropas tirgū. Taču šķiet, ka šī lieta ir apturēta, vismaz nav stāstīts par nekādu progresu šajā izmeklēšanā. Es gribētu zināt, cik tālu šī lieta ir nonākusi un kad mēs varētu sagaidīt komisijas lēmumu. Otrs jautājums attiecas uz to, ko jūs minējāt savos iedvedvārdos Kolēģi, jums ir eh, atvēlētas tikai divas minūtes, un jūs varat uzdot tikai vienu jautājumu. Gribēju uzdot jautājumu par eh, starp banku maksājumiem. Bankas mēģina apiet eh, šos maksājumus, uzliekot cita veida maksas saviem klientiem. Vai jums ir kāda informācija šajā jautājumā? Pervānša Berese. Dārgais Žaukemēr Mūnja, es arī gribētu pateikties jums, varbūt pat varētu teikt tev pateikties par eh, šo eh, darbu, ko veici šos ilgos gadus, un gribu to darīt savas politiskās saimnes vārdā un daudzi jautājumi ir skatīti. Krīze eh, sākās, kur vēl joprojām nav beigusies. Un tāpēc, ka tagad ir šis īpašais brīdis, es gribētu jums uzdot divus jautājumus, kas varbūt ir e, jautājumi, kas tā kā izvērtē līdzšinējo darbu. Jūs jau pieminējāt juridisko ietvaru, kurā attīstās konkurences politika un e, arī e, koplām procedūra šajā kontekstā par energoresursu struktūru, piemēram, jūs varbūt varētu izteikties par konkurences politikas konkrēto ietvaru. Bieži vien es sev uzdevu jautājumu, kāpēc šīs reitinga aģentūras vai, piemēram, audita, jeb revīzijas firmas, kāpēc nav bijušas izmeklēšanas no komisijas puses. Un tad man tiek teikts, ka juridiskais ietvers to neļauj. Vai jūs nedomājat, ka šeit ir problēma? Uh, Un kāpēc nekāda konkurences izmeklēšana nav veikta attiecībā uz reitinga aģentūrām? Un otrs jautājums par Google. Tas ir uzņēmums, kas ir dinamisks, dinamiskā sektorā, kas mainās, un tāpēc it kā negrib uzlikt pārāk daudz noteikumu, kā transporta jomā, piemēram, kur tur bija valsts monopols, kas ir jāreglamentē. Bet tagad ir gandrīz monopols, privāts monopols, kas nav regulēts. Vai nav pienācis uh, laiks, uh, kā citās nozarēs, kur ir dažādi tīkli, padomāt par Eiropas regulātoru? Paldies! Kristas! Paldies, un tagad uh, Kristas kungs. Κύριε Επίτροπε, έχετε πολύ καλό όνομα διεθνώς ακόμα και στην Ελλάδα που... Paldies, eh, komisāra kungs, jā, ir eh, jums tiešām laba reputācija, arī Grieķijā bieži vien tiek eh, ko, kritizēta komisija, bet jūs esat spējis cīnīties pret monopoliem un oligopoliem. Un mēs ikdienas dzīvē saskaramies ar daudziem šādiem piemēriem, un, piemēram, Grieķijā uh, Mums bija uh, līdzsabiedrība Olympic Airways, kas bija nacionālā līdzsabiedrība, kuru mēs subsidējam jau daudzus gadus ar miljoniem, miljardiem eiro. Tagad monopols ir beidzies, bet tagad ir tāda oligopola fāze, uh, kas, protams, neuzliek slogu nodokļu maksātājiem, bet kas ceļ cenas biļetēm. Jūs teicāt, eh, ka jūs organizējat tirgu, bet eh, šis rezultāts nav īpaši labāks kā iepriekšējā situācija. Vēl viens grieķu piemērs. Mums ir eh, elektrības uzņēmums, kas ir valsts uzņēmums, kas ceļ cenas bez pārtraukuma, tātad ļoti pamatoti tiek, eh, vismaz manuprāt, eh, diskutēts par daļai privatizāciju, bet atkal tagad ir eh, cenu pieaugums, lai būtu pievilcīgāks investoriem šis uzņēmums. Un, uh, Um, mums valstī, kurā ir krīze, uh, ir sajūta, ka mums uh, ir apsēduši šādi oligopoli. Vai tāda situācija ir tikai Grieķijā, vai tomēr tā ir arī citās valstīs? Paldies, tagad Dodo Bulmans lūdzu. Herr Vizepräsident, auch ich. Jā, paldies, uh, Almoņas kungs. Es gribētu pievienoties izteiktiem komplimentiem par daudzajiem uh, gadiem, ko esat veltījis eh, strādājot Eiropā. Ir bija prieks ar jums sadarboties eh, un diskutēt. Eh, un šodien noteikti ir īstā diena runāt tā vispārīgāk. Mans jautājums, jā, mums nekad nebūtu bijis iekšējais tirgus bez spēcīgas konkurences politikas, bet vai šobrīd mums nevajadzētu pārdomāt šo uh, konkurences politikas definīciju un jēdzienu. Piemērs, manā valstī uh, parasts uzņēmums uh, maksā 40-50 uh, procentu spēļņas nodokli. Un ja mēs skatāmies uz pārobežu, jeb starptautiskajiem koncerniem, kas maksā vienu, divus procentus no vai ta, tas nav pliķis sejā godīgam uzņēmējam, e, vai tiešām nav tā, ka uzņēmumi zaudē uzticību tirgumu un nevaram vairs runāt par uh, tirgus ekonomiku, bet gan ar uh, regulatoro arbitrāžu kropļot ekonomiku, vai mums nevajadzētu tomēr uh, pret nodokļu paradīzēm cīnīties arī konkurences politikas ietveros. Jūs šā gada jūnijā minējāt, ka jūs vēlties izmeklēt šīs prakses, kā jūs, uh, vēlties, kā jūs redzat šīs uh, jomas nākotni. Paldies, lūdzu, komisāra kungs, jums vārds. Uh, Mēģināšu atbildēt pēc iespējas lakoniskāk, un tomēr jautājumi bija vesela virkne. Vispirms, Rosātī kungs, sveicināts atkārtot ievēlēšanu šeit, vispirms par Gazprom. Mēs eh, šobrīd veicam eh, oficiālu izmeklēšanu pirmā un otrā punkta ietvaros. Tātad, vai ir bijusi cenu diskriminācija balstoties uz dažādu indeksāciju, vai ir notikusi starptautiskā tirgus fragmentācija, izmantojot iespēju Krievu gāzi importēt vispārējā tirgu, un visbeidzot, kā šie nosacījumi ir saistīti ar gāzes piegādi vai tās izkropļojumiem. Vispirms eh, sadarbojoties ar eh, Krievijas varas iestādes griezās pie mums ar lūgumu, varbūt eh, izmantosim iespēju balstoties uz mūsu saistībām. Bet, kā jau pirms pāris dienām teica konferencē Florencē, šķiet, ka esmu ticis pārprasts. Uh, šīs sarunas un diskusijas, kuras mums bija, bija domāts, lai mēs varētu rast um, risinājumu, kas ir balstīts uz mūsu saistībām. Šīs sarunas un arī saistības patiesībā ir beigušās uh, ar Ukrainas krīzes sākumu. <clears throat> Bet uh, balstoties uz mūsu saistībām, mēs uh, balstoties arī uz septīto noteikumu punktu <clears throat> Mēs eh, turpinam izskatīt iespējamas sankcijas pret Gazprom. Tātad eh, izmeklēšana turpinās. MIFS. Es jau sākotnējā savā runā teicu, ka mums ir regula, kuru es eh, prezentēju pagājušajā gadā kopā ar manu kolēģi komisāru Barņē. Šobrīd padome turpina darbu Un eh, darbi turpinās, turpināsies arī Itālijas prezidentūras laikā. Un eh, ceru, ka trialogs par šīs regulas iespējamo tekstu notiks līdz šā gada beigām. Iespējams arī, ka nākamā gada sākumā. <clears throat> par eh, karteļiem un arī par, vis, par vīzi internacionālu mēs turpināsim, bet um, Tas ir tiesas lēmums. Un tiesa ir paziņojusi, ka MIFS ir konkurence kropļojoši. Un ceram, ka jaunā regula mums ļaus reiz un pavisam reizēm atrisināt šo problēmu, jo kā tad būs, ja mēs to visu sadrumstalojam, vienu dienu runājam par Mastercard, otru dienu par Visa International un tā tālāk. Tātad regula plus tiesas lēmums, domāju, būs labākais risinājums. Pervanš, paldies! Kāpēc tad mēs nesam izskatījuši un kāpēc neesam sākuši formālu izmeklēšanu, jo mēs tā kā esam skatījuši šo lietu. Jo šeit, šeit mēs neredzām konkurences problēmu, bet tas ir regulējuma jautājums. Un, jā. Es ceru, ka būs pozitīvi efekti. Kāpēc šeit nav konkurences problēma? Jo šāda veida pakalpojumā, šādā nozarē, kur ir runa par šīm lielajām revīzijas kompānijām vai uh, revīzijas, eh, es atvainojos eh, šīm reitinga aģentūrām, tās nav ieinteresētas veidot kārteļus, bet uzlabot savu reputāciju salīdzinājumā ar konkurentiem. Tātad tā nav konkurences lieta no mana viedokļa. Ja būs kādreiz eh, konkurences problēma, tad tur būs jārītojas. Google regulējums, internets. Jā, bet ko tad tur vajag regulēt? Vai kādam ir uh, atbildu šo jautājumu, jo par to esmu domājis visus uh, šos gadus pat uh, ar Francijas ekonomikas ministru, ar kuru mums bija ļoti interesanta diskusija. Viņš runāja par interneta regulējumu, bet es prasīju ministru kungs, ko tad vajadzētu regulēt. Nu, vēl nav sniegta atbilde. Nesmu saņēmis šādu atbildi. Es varu uh, uh, iedomāties, ka nākotnē kaut kāds regulums būs nepieciešams, bet uh, šobrīd es uh, nezinu, ko tur varētu regulēt. Un jādomā, protams, par to ir, bet jādomā noteikti ir par riskiem, kādi var rasties inovācija rezultātā. Riski pastāv. Esmu uzklausījis zināms priekšlikums par Google neizmeklēšanā, bet izmeklēšanas laikā, um, bet tie nebija publiski ieteikumi. Un tie bija, eh, zinām, priekšlikumi, kas tika izteikti. Un eh, tomēr, ja to ieviestu, tad būtu masu protestu uz ielām. Kāpēc jūs eh, mums atņemat visus šos brīvos pakalpojumus, viņi tad kliektu? Olimpik. Kristas kungs, Olimpik. Tā tad atgādināšu jums, ka mēs esam pieņēmuši divus uh, svarīgus lēmumus. Vispirms eh, par Olimpiku mēs pieņēmām Olimpika Ageon. Mēs pieņēmām eh, negatīvu lēmumu un otru reizi šis pats aģents teica, es vēlētos vēlreiz, lai jūs pārskatiet un lai sniegtu pozitīvu lēmumu, jo Olimpika ir bankrotējis. Un eh, tas nav eh, manis saceitais, to teica viņi. Un eh, tā tad mēs pieņēmām pozitīvu lēmumu, bet ja kompānijas, kuras ir apvienotas, un ja viena kompānija, kurai ne, nedod, ne, ne, nesoks tik labi, tad otra izdzīvo, tad mums ir jāskatās par jaunu uz konkurences situāciju. Par karteļiem Grieķijā, jā. Un ne tikai Grieķijā. Mēs pat nerunājam bieži vien par karteļiem, bet pat par monopolu. Klīns kungs e, vienmēr iepriekšējā sasaukumā man mēdz atgādināt, ka e, monopols ir um, gaisa pārvadātājam Brisele Frankfurte. Bet kur tad mēs varam meklēt jaunas uzņēmē darbības iedīgas, jo atbildīgajai iestādē ir jāprasa tiem, kas vēlas strādāt šajā gaisa pārvadājuma ceļā, jo šķēršļi jau tam nav. Un tagad atpakaļ pie Grieķijas. Uzlabojoties Grieķijas ekonomikai, es zinu, ka nāks jauni spēlētāji, jo biznesa iespējas jau tur ir, un tas piespiedīs pārējos cenu pazemināt. Par elektrības sektoru. Vai Grieķijā ir regulators? par energo un, ener un elektrības tirgu, tad viņiem ir jāsakārto e, nacionālais tirgus. E, protams, e, šad tad mēs izskatām, vai tur nav kāda pārkāpuma, bet um, tiesa pavisam nesen lēma par vienu citu grieķu uzņēmumu, kurš darbojas energosektorā PPC Un tiesa pilnīgi skaidri savā nolēmumā apgalvoja, ka ekskluzīvas tiesības, kuras tika sniegtas šai kompānijai, nav saistīts ar konkur... nav savietojams ar konkurences noteikumiem. Un visbeidzot, Udo, paldies, paldies par jūsu teikto. Tātad nodokļi. Jau iepriekš esmu teicis, ka Eiropā mums ir būtiska problēma aplikšanā ar nodokļiem. Un problēma ir vienotībā. Es atceros, ka ekofinā par to runājot, mans kolēģis Lašla Hovāčs par eh, nodokļiem runājot, piecās minūtēs viņš savu runu bija beidzis, jo viena dalība valsts pateica, es esmu pret to, lēmumu mēs nevaram pieņemt, jo ir nepieciešama visu dalību valstu vienprātība. Un tas, ka šī vienprātība ir iekļauta līgumos, tas paver iespēju veselai virknei darbību, kas nav mums pieņemama. Protams, ka komisija var izmantot dažādus instrumentus, bet eh, valstu valdības un parlaments arī šeit varētu dot savu artavu, tātad eh, nosūtīt ne tikai komisiju, bet pateikt kaut ko arī dalību valstu valdībām. Uh, Dalību valstu valdībām varbūt vajadzētu un arī komisijai atteikties no tādas retorikas, un to mēs, par to mēs runājam arī G20 sēdē. Ir jāizskata OECD ieteikumi, protams, caur Eiropas prā, prizmu un eh, vesela virkni lēmumu ir jāatcerās, ka šos lēmumus mēs nevarēsim īstenot dzīvē, ja tam nebūs adekvāts likumdošanas. Un jūs jau paši parlamentā zinat, cik ļoti grūti ir jau ko pieņemt nodokļu sakarībā prieksēdētājs. Un tagad eh, pēdējais runātāja rauns. Es tiešām jums lūkšu pieturēties eh, pie divu minūšu runāšanas laika. Nīdermējerkungs. Thank you very much. Uh... Paldies! Es tomēr vēlētos eh, atgriezties pie starptautisku interčārģa regulu kredītkartēm. Tātad, eh, vai tad tomēr nav tā, ka e, to, ko nevajag e, regulēt ar noteikumiem, to arī vajag atstāt pašregulācijā? Tie ir starp banku norēķina kredītkaršu sakarā. Un, e, ja jūs vēlaties pieņemt jaunus noteikumus, tad. E, šo noteikumu darbība pārmāks to labumu, kas valda šobrīd. Tas attiecās tieši uz mazajiem uzņēmumiem, tas viņiem neko nedos. Patiesībā tas padarīs šos pakalpojumus vēl dārgāks. Otrs. Uh, Vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, vai tirgus varētu pašregulēties, vai varbūt mums vajadzētu pieprasīt papildus caurskatāmību un tādējādi tirgus arī pats sakārtotos. Jūs pieminējāt jau tiesu lēmumu, tātad šie starpbanku starp banku pārskaitījumu kredītkaršu maksājumu gadījumā. Paldies, prieksēdētājs. Paldies, Jeppe Kūfūda. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlētos uzteikt jūsu lielisku, lielisko veikumu iepriekšējā sasaukumā. Varētu varbūt pajautāt, vai komisija tikpat daudz un tik cītīgi ir strādājusi banku glābšanā. Ja tā tiešām būtu veikusi nepieciešamo darbu, tad iespējams Eiropa nebūtu tik smagā situācijā kā šobrīd, bet tas ir tāds politiskas dabas komentārs. Šobrīd Eiropas fondi, piemēram, reģionālais fonds, uh, tiek izmantoti, lai e, darba vietas e, tiktu varbūt novirzītas uz tām dalību valstīm, kurās e, darba vairs nav tik daudz. Vai tas nav negodīgs konkurences piemērs, pret ko jūs cīnāties? Tas varbūt izgaismo to, kādas ir vājās vietas Eiropas ekonomikā. Tas, ka valsts nauda netiek izmantota jaunu darba vietu radīšanā, bet gan, teiksim, Eiropas nauda tiek izmantot, lai darba vietas tā bīdītos no vienas valsts uz otru, vai tas ir pareizi? Un vai komisijai tomēr nebūtu jāspēlē lielāka un svarīgāka loma? Es zinu, ka šo fondu pārvaldība nav jūsu kompetencē, un tomēr komisijai noteikti vajadzētu pārlūkot šo fondu darbību un to, cik negodīgi tomēr šie darba, šīs darba vietas tika virzīts no vienas vietas uz otru. Konkrēts jautājums, ko jūs darīsiet, lai apkarot šo negodīto praksi, un ko jūs ieteiksiet nākamajai komisijai apkarošanai? Q, Andreas Fa Paldies, Fāba kungs! Paldies, priekšsādātāji Almūņas kungs. Man, protams, bija liels prieks, ka jūs sadarbību ar šo parlamentu tik pozitīvi vērtējāt, kurš bija referents par kaitēm atlīdzības direktīvu, bet tas bija ļoti sarežģīts temats, un tomēr mums izradās tādu ļoti saprātīgu risinājumu. Uh, rast, bet tas gaida vēl savu ieviešanu dalību valstīs, un to mēs ar jauno komisāru noteikti neaizmirsīsim. Es domāju, visas problēmas vēl nav atrisināts. Par Google jūs pateicāt daudzas interesantas lietas, tāpēc gribētu konkrētāk pajaukāt. Jūs e, ne, nekāt apšaubīt jūsu neatkarību, un tāpēc ir e, ticams, ka komisija bez ārējas ietekmes lēmja bet eh, galu galā, protams, būs eh, jāvērtē, vai risinājums būs labs vai nē. Un tāpēc mēs, es vienmēr uzdodu jautājumu, vai eh, būtu labāk, varbūt bijis, ja jums būtu vairāk darbinieku, vai ja mēs septīto pāntu varētu izmantot, jo tad komisija spēcīgāk varētu aizsargāt konkurences tiesības un saņemt kaut kādu piekāpšanos no Google. Varbūt jūs par to vēl varētu izteikties. Paldies par labo sadarbību. Thank you, Eva Kaili. Paldies, Eva Kaili. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε, είναι αλήθεια πως αναλύσεις... Paldies, komisār kungs. Jums tiešām nav bijis vienkāršs uzdevums krīzes apstākļos strādāt, bet šī krīze bija arī uh, veidot spēcīgāku Eiropu un īstenot jaunas politikas, konkurences politika, galvenokārt vēršoties pie lielajiem uzņēmumiem, varēja tikt veidota atšķirīgāk un uh, palīdzot MVU. Tātad situācija ir samati, dramatiska, cenas nav kritušās, algas ir zemas, uh, un uh, valsts atbalsts sektoriem, kuriem ir milzīgas problēmas un daudz darba vietas ir zudušas, piemēram, ceļu un ostu jomā, uh, tas neko daudz nav devis. Uh, dienvidu valstis pat ir eh, atkāpušās atpakaļ, atkritušas atpakaļ attīstībā. Vai jūs eh, nedomājat, ka tas ir eh, bijis neveikto reformu dēļ, vai tas ir pašu reformu rezultāts? Bulman kungs runāja par iekšējo tirgu un nodokļiem, vai mums nevajadzētu vienot stratēģiju visām dalībvalstīm? Ko mēs varētu darīt šajā jautājumā, jo mēs zinām, ka e, jūs, e, ka, ka ir dažādas grūtības valstīs un ar tām jūs arī saskaraties. Varbūt, ka jauno tehnoloģiju e, gadījumos mēs varēsim atrisināt monopolu problēmas. Kā jūs domājat, kas būtu jādara jūsu sekotājiem? Paldies. Thank you. Now our last speaker, Paldies, un pēdējais runātais Langenkungs. Paldies, eh, vicepriekšsēdētāju kungs, es gribētu uzteikt jūsu darbu, lai jūs eh, neslavētu tikai sociālisti. 20 gadus esmu pavadījis šajā parlamentā un eh, piedzīvoju Van Mirta kungu un Monti un Elī Krūs, un tagad jūs politiskais pragmātiķis Johims Elmūņa. Uh, Un, eh, manuprāt, jūs esat pieņēmis daudz pozitīvus lēmumus, bet eh, galu galā, piemēram, Google gadījumā jādomā par to, vai šī monopolista uh, sadalīšana nebūtu jāapsver tā kā Amerikā ar naftas uh, nozari vai telekomunāciju nozari bija, jo citādi, manuprāt, mēs problēmas neatrisināsim. Varbūt jūs par to varētu pārsteigums pateikt. Otrakārt, uh, ja uh, cietušie uh, iesniedz sūdzības vai uh, komisija to personīgi pārbauda vai to atstāja kopienu tiesas uh, ziņā. Šo ziņu gadījumu jūs zinat. Un Norvungriekas gadījumā tur uh, jo no jūsu puses uh, jūs vērsāties tikai uz uh, šo iestādi, kas tur bija iesaistīta, bet ne. Uh, nedomājāt par cietušajiem. Vai uh, komisijai tur būtu jāiejaucās, vai tomēr konkurence pat par to parūpēsies? Paldies. Thank you, Commissioner. Paldies, vārds komisāru kungam. Paldies. Tātad uh, atbildēšu uz pēdējo jautājumu raundu, un atbilde varētu būt īsa, pat ļoti īsa. Vispirms Nīdermējer kungam. Es esmu par to, lai saregulētu MIFS, un arī tiesas lēmums iet tādā pašā virzienā, un tiesas lēmums eh, mums dod ļoti daudz argumentāciju par šādas regulas pieņemšanu. Tāpēc es griežos pie parlamentu un pie padomas, lai diskusijas par šo regulu turpinātos un tiktu pabeigtas jo šī regula nāk par labu kā pārdevējam, tā arī lietotājam. Esmu redzējis skaitļus, eh, un tos pieminēja arī savā sākotnējā runā. Tie ir desmit miljārdi eiro gadā. Tādas ir MIF izmaksas, un kad es pērku kaut ko, es nekad nepiedomāju pie tā, cik daudz es patiesībā samaksāju tieši tāpēc, ka šie MIF darbojās. Un uh, ar visu cieņu pret dažādiem maksājumiem finanšu sektorā, uh, Kopš 2007. gada mums ir ārkārtīgi spēcīgi argumenti, lai neticētu tam, ka tirgus pats sevi sakārtos. Tātad pieņemsim labu regulu, labus noteikumus, un domāju, ka šajā gadījumā, protams, ir daudz, kur apgalvo, ka ne visi noteikumi un to pieņemšana ir laba lieta, bet šajā gadījumā domāju, ka jā. Kulfūda kungs, reģionālie fondi un valsts palīdzības kontrole pēdējā izdotajā reģionālo vadlīniju grāmatā šī vadlīnijas tika pieņemtas pirms gada. Patiesībā neatceros, kad tas bija, bet nu kaut kad pagājušajā gadā. Šajā dokumentā mēs esam noteikuši ārkārtīgi precīzus kritērijus, kādā veidā izvairīties no valsts palīdzības izraisītiem nepatīkamiem pārsteigumiem. Mēs, protams, nevaram runāt par valsts palīdzības ietvaru, bet eh, reģionālās palīdzības ietvarts. Patiesībā tas ir mans kolēģis eh, komisārs, kurš ir atbildīgs par reģionālo palīdzību, bet mums ir izdevies ar Hāna kungu ļoti cieši sadarboties, lai izvairītos no nesaskaņām kādā veidā pārvaldīt eh, fondus un ko mēs izmantojam, kādus instrumentus valsts palīdzības kontrolē. Uh, Šobrīd ir izstrādātas ļoti precīzas kritēriju kopas, kādā veidā izvairīties no valsts palīdzības izkropļojumiem tirgū. Švāba kungs par privātiem, par privātu, privātu negatīvo ietekmi. Vēlreiz par Google. Pats esmu politiķis un eh, saprotu un arī pakļaujos tam, ka mūs vada sabiedriskā doma un sabiedrības idejas lielā mērā. Tomēr eh, labākais eh, mans ieteikums eh, Vestāgars kundzei ir labākais, kā izvairīties no pārpratumiem, ir varbūt konkurences izkropļošanas gadījumos nepaļauties uz sabiedrības domu. Uh, jo konkurences izkropļojumu gadījumos mums ir jāpieņem ārkārtīgi, eh, ārkārtīgi strikti noteikumi. Vai septītais punkts ir vislabākais eh, lēmumu pieņemšanas arguments? Par to jau mēs varam diskutēt gadiem. Microsoft gadījumā 16 vai 17 gadus mēs eh, darbojāmies šādā režīmā. Un uh, mums ir divi instrumenti. Septītais punkts, un es atceros, ka Microsofts eh, divreiz pārkāpa septītā panta noteikums, un viņi bija spiest samaksāt vienu miljārdu eiro, tāpēc, ka viņi pārkāpa septītā panta noteikums. Un viņiem bija uzlikts 500 eh, miljonu sots, un viņi samaksāja divreiz, jo viņi divreiz pārkāpa un kad 9. panta noteikums tika pārkāps, tad eh, viņiem tika uzlikts sots 560 miljoni. Tātad um, kompānijas ir spiestas maksāt ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz, tāpēc izmantosim um, mūsu rokās esošos instrumentus, izmantosim tos pragmatiski. Uh, Jau teicu Rosātī kungam, tas pats attiecās uz Gazprom. E, bija iespējams piemērot devīto pantu. Mēs bijām atvērti argumentācijai. Un tad e, piemērojam septīto pantu. Samsung un Motorolas gadījumā mēs e, vienādiem pārkāpumiem vienā dienā pieņēmām lēmumu, kas attiecās uz abām kompānijām - Motorola un Samsung. Tātad runāsim diskutēsim par lietām pēc to būtības un nevis procedūrālā ietekmē. Atbalsts eh, MVU ar valsts palīdzības instrumentiem ir eh, vismaz trīs, vismaz trīs instrumenti, kurus MVU var izmantot. Tā ir riska finansējuma direktīva, tās ir vadlīnijas, kuras eh, pilnīgi skaidri atbalsta MVU finansējumu ar ne banku sistēmas finansējuma instrumentiem. Uh, To jau teicu atbildot uz Fernandes kunga jautājumu. Reģionālās vadlīnijas, kuras savukārt var um, varbūt nepatikt kādam šā parlamenta deputātam, tātad kādā veidā šajā, šajās vadlīnijās tiek runāts par valsts atbalsta ierobežojumu lielajām kompānijām. Es tomēr uzskatu, ka, šādām, ka šādam ierobežojumam vajadzētu būt, jo uh, Eh, šim instrumentam ir jātiek izmantotam tikai un vienīgi mazo un vidēju uzņēmumu atbalstam. Un eh, šobrīd ir izveidots eh, daudz vienkāršāks veids, kā analizēt valsts atbalstu. Un šajos nosacījumos, ja pareizi atceros, ir ierakstīts tas, ka divām trešdaļām uh, valsts eh, palīdzības, kur tiek izanalizēta, tā tiek dot tādām nozara atbalstam. Un eh, sākotnēji mēs vēlamies šo sistēmu vienkārši vienkāršot, lai nebūtu tā, ka viss ir milzīgas birokrātijas džungļos. Reformas vienmēr esmu iestājies par tām, bet, eh, kā jau šeit izskanēja, ne visas reformas ir jēgpilnas. Uh, ir eh, tehnokrātiskas reformas, kuras tiek eh, izmantotas eh, vienkārši reformu dēļ. Man patīk reformas, kuras ir jēgpilnas, un nepatīk tādas, kurām jēgas nav. Un uh, pilnīgi visās valstīs ir abu tipu reformas. Un visbeidzot, Langas kungam atbildēšu. Paldies par jūsu uzmundrinājumu vārdiem. Uh, Jūs pieminējāt eh, vienu lēmumu, kurš eh, stāsies spēkā 1. oktobrī. Nurburging un kādā veidā varbūt sadalīt Google. Atbildēšu jums eh, sekojoši. Tajā brīdī, kad es dzirdēšu ka uh, dzelzceļi um, piemēros atsaistīšanu. Un brīdī, tajā brīdī, kad mēs ar telekom operatoriem un citiem operatoriem runāsim par atsaistīšanu, tad arī runāsim par Google un ne iepriekš. Thank you again to... Liels paldies! Liels paldies vicepriekšādātājiem Almuņiem! Es uzskatu, ka visa komiteja jums ir pateicīga par jūsu paveikto darbu, strādājot komisijā tik garus gadus. Un vēlreiz tās paldies par izcilo sadarbību ar šo komiteju. Adios, Adios. Alex. Now we start our session uh, on the European semester. Tagad mēs sāksim uh, sesiju par Eiropas semestri. Vispirms es gribētu sveikt mūsu vidū pārstāvis no dalībvalstu parlamentiem. Viņi piedalīsies viedokļu apmaiņā. Un uh, Tas ir ārkārtīgi būtisks brīdis mūsu diskusijās pār 2014. gada ciklu Eiropas pusgadam. Un tas tagad ir sasniedzis ļoti izšķirošu fāzi starp valstu rekomendāciju pieņemšanu, ko darīs padome, un starp dalībvalstu budžetu pieņemšanu. Esam sagatavojuši ziņojumu, par to arī mēs šodien spriedīsim. Šīs sanāksmes mērķis ir nodrošināt saikni politiskās grupas apspriedīsies par ziņojumu, un tāpat arī šajās diskusijās mēs iesaistīsim nacionālo pārstāvju uh, Nacionālā parlamenta pārstāvjus, tā lai viņi varētu dot savu ieguldījumu kompromisa ziņojumu gatavošanā. Gribētu jums atgādināt, ka ņemot vērā to, ka deputātu ir ļoti daudz, un ņemot vērā to, ka arī dalību valstu parlamentu pārstāvju ir daudz, uh, pirmajā kārtā varēs izteikties tikai viens parlamentu pārstāvis. Ja atliks laiks, tad mēs varēsim dot vārdu arī vairāk nekā vienam um, deputātam no nacionālajiem parlamentiem. Šodien izmantosim 21 valodu un izmantosim arī uzstāšanās kartītes. Ja kāds deputāts vēlas izteikties, tad lūdzu aizpildiet šo uzstāšanās karti un nododiet to zālziņiem. Tagad došu vārdu Filipam Debakeram, lai viņš varētu prezentēt savu ziņojumu. Viņam ir dotas tikai desmit minūtes maksimums. Pēc tam došu vārdu ēnu referentiem un pēc tam dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Debaker kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies priekšādētāji! Es arī no savas puses gribētu sirsnīgi sveikt eh, Eiropas parlamentā uh, dalībvalstu parlamentu pārstāvis. Es uzskatu, ka mums vienmēr ir jāizmanto šādas iespējas apspriesties par ziņojumiem, ko gatavo Eiropas parlaments un arī par valstu specifiskajām rekomendācijām. Mums ir ļoti būtiski uzklausīt jūsu viedokli, jo īpaši tas ir būtiski tagad, kad mēs mēģinam panākt kompromisu starp politiskajām grupām par man ziņojumu. Kā jau priekšādātājs norādīja, man ziņojums tiek gatavos ļoti izšķirošā laikā. Padome pašlaik apspriežas par pusgadu un par īpašajām rekomendācijām, un mēs uzskatām, ka parlamentam vajadzētu dot spēcīgu signālu. To esam darījuši arī ar iepriekšējiem ziņojumiem. Ziņojumi vienmēr ir bijuši īsi un konkrēti. Mēs negribam šeit rakstīt garu vēlmju sarakstu. Mēs gribam komentēt svarīgākos jautājumus, kas parlamentam ir šķituši būtiski arī pēc diskusijām ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Tagad es jums īsi pastāstīšu par ziņojumu. Tas palstās uz četriem pīlāriem. Ziņojumu es sāku aprakstot ekonomisko situāciju, kādā mēs pašlaik atrodamies. Mēs redzam, ka pēdējo divu gadu gaitā uh, ir vērojama neliela izaugsme dažās valstīs, bet, protams, pats svarīgākais būtu nodrošināt, lai šī izaugsme būtu ilgtspējīga. Mēs redzam pēdējos mēnešos, ka šī izaugsme nav bijusi ilgtspējīga, un mēs atgriežamies atkal bīstamos ūdeņos. Ziņojumā tas arī tiek aprakstīts. Eiropas parlamenta deputāti ļoti labi apzinās um, ļoti riskanto situāciju, kādā pašlaik atrodas ļoti daudzas Eiropas un arī Eirozonas valstis, jo īpaši jāpiemina ir bezdarba līmenis un ļoti augstais jauniešu bezdarba līmenis daudzās valstīs. Kā es minēju, manā ziņojumā ir četri pīlāri. Pirmām kārtām es uzskatu, ka ekonomiskās pārvaldības um, um, vienošanās, kas uh, tika panākta ļoti sarežģītā laikā, ir noteikti jāievēro. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti bīstami, un vakar mēs tikāmies ar ECB pārstāvi Dragikungu, un viņš teica tieši to pašu, proti, ka būtu ļoti bīstami mainīt pašreizējo ekonomisko ietvaru. Pieņemot šo ietvaru, mēs esam nodrošinājuši uzticēšanos no tirgu puses. Mēs redzam arī, ka procentu likmes ir samazinājušās. Mēs uzskatām, ka mainīt šo ietvaru nav nekāda alternatīva. Bet vajadzētu izmantot elastīgumu, kas tiek nodrošināts. Komisijai to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Viņiem vajadzētu arī pateikt, kāda mēra elastīgums ir pieļaujams. Protams, ir jāskatās arī uz nosacījumiem šajā ietverā un jāliek lielāks uzsvers uz struktūru reformām un to īstenošanu. Protams, beigās mēs runājam arī par viedu fiskālo konsolidāciju. Dalība valstis jau ir veikušas pasākumus šajā jomā, tie ir jāturpina. Vajadzētu noņemt slogu, kas vēl ar vien um, liek ciest daudzām valstīm. Tātad Pirmkārtām es runāju par to, kas būtu jādara dalību valstīm un politiķiem, lai īstenotu šīs struktūras, un es runāju arī par monetāro politiku. Bet, protams, ka monetārā politika viena pati visu neatrisinās. Dažas dalību valstis saka, ka Dragī vajadzētu iet vēl tālāk, bet es uzskatu, ka monetārā politika viena pati nenovedīs pie ilgtermiņa ilgspējīgiem risinājumiem krīzei. Šajā sakarībā mums ir jāskatās arī uz regulējušiem ietveriem, kas ir izveidoti gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Arī šeit ir jāskatās, lai bankas un nacionālajie tirgi varētu rīkoties elastīgi, lai tie varētu izmantot ECB jau piešķirtos līdzekļus un uh, ieguldīt tos reāli ekonomikā. Un tas ir mans trešais uh, ziņojuma pīlārs, proti likt uzsveru uz konkurētspēju un izaugsmi. Es pieminu arī privāto parādu risināšanu. Mums ir jārunā ne tikai par valstu parādiem, bet arī par ļoti augstajiem privātajiem parādiem. Šeit ir jānodrošina investīcijas novatoriskumā un pētniecībā. Tas ir jādara gan Eiropas, gan nacionālā un vietējā līmenī ir vajadzīgas jaunas idejas un jauna uzņēmējdarbība, ir jānodrošina, lai šīs jaunās idejas tiktu realizētas tirgū un lai tās varētu mainīt cilvēku ikdienas dzīvi. Mums, protams, te ir jānodrošina saikne arī ar ilgtspējīgu attīstību. Tas attiecas gan uz farmāciju, gan digitālo darbu kārtību, uz enerģētiku un klimatu pārmaiņām. Tās ir mūsu prioritātes. Pēdējā punktā savā ziņojumā es pieskaros ļoti svarīgām debatēm par ekonomisko pārvaldības ietverumu, proti par demokrātisko atbildīgumu. Uh, Tas ir iemesls, kāpēc jūs esat šeit. Mēs mēģinām nodrošināt, lai šīs debatas būtu pēc iespējas demokrātiskākas. Mēs īpaši pieminam trojkas ziņojumus, ko parlaments gatavoja pagājuši gadu. Mēs kritizējam to, kā trojka rīkojās agrāk. Mēs uzskatām, ka šie instrumenti ir jāizmanto normālajās eh, lēmumu pieņemšanas procedūrās ekonomiskās pārvaldības ietverā. Šeit mēs pieminam arī to, ka Eirozona ir jāpārstāv, vai to varētu pārstāvēt eh, lielās starptautiskās institūcijās. Šādā veidā, iespējams, mēs varētu izdarīt lielāku ietekmi uz institūcijām. Ziņojums tātad no vienas puses uzskata, ka ir jāpieturās pie ekonomiskās pārvaldības ietvera, kas jau ir izveidots, un otrkārt ir jānodrošina arī vajadzīgais elastīgums, tā lai dalību valstis uh, apstiprinātu savas valsts rekomendācijas, ka katru gadu tās tiek apstiprinātas padomē. Un eh, nav nekādas jēgas, ja pēc pāris eh, dienām, atgriežoties savā galvaspilsētā, šīs rekomendācijas tiek aizmirstas. Šīs rekomendācijas nosaka komisija, taču tās apstiprina dalību valstis, visas dalību valstu kopumus, tieši tāpēc arī struktūra reformas ir jāizteno. Mēs redzam, ka uh, Pašlaik tikai 10 līdz 15% no rekomendācijām tiek patiešām īstenoti, un 40% vispār netiek ņemti vērā. Uzskatām, ka dalību valstīm vajadzētu uzņemties atbildību par šīm rekomendācijām. Tas būtu tāds īsts izklāsts par manu ziņojumu. Mēs tagad ļoti labprāt uzklausīsim jūsu viedokļus. Ļoti daudzas politiskās grupas Eiropas parlamentā gatavo ziņojumu par Eiropas pusgadu, un noteikti, ka visi deputāti uzmanīgi ieklausīsies jūsu teiktajā. Tuvākajās divās nedēļās mēs eh, pabeigsim šo ziņojumu un mēģināsim panākt kompromisus starp politiskajām grupām. Lielas paldies referentām. Tagad došu vārdu politisko grupu ēnu referentiem. Pirmais izteiksies eh, Rozatī kungs. Atgādinu, ka jums ir atvēlētas tikai trīs minūtes. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārtām es gribētu pateikties mūsu referentam Debakera kungam. Viņš ir paveicis patiešām labu darbu, strādājot pie šī ziņojuma. Tautas partijas grupa piekrīt svarīgākajiem ziņojumā paustiem punktiem. Uzskatām, ka šis ziņojums iet īstajā virzienā. Mēs beidzot būsim sagatavojuši tādu ziņojumu, kas Eh, runā par pašu svarīgāko. Šis ir viens no pirmajiem vērtējumiem par Eiropas pusgadu, un mēs uzskatām, ka vajadzētu uzsvērt to, ka valstu rekomendācijas vajadzētu uztvert daudz nopietnāk dalību valstīs. Pilnībā piekrītu referentam, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai valstu rekomendācijas dalībvalstis uzskatītu par saviem darba plāniem. Tagad es gribētu izmantot izdevību, lai uzdotu uh, jautājumus dalībvalstu parlamentu deputātiem un aicinātu viņus pievērst vairāk uzmanības valstu rekomendācijām. Un es gribētu arī jautāt, kā viņus vairāk varētu iesaistīt šajos procesos. Mums vajadzētu konsultēties ar nacionālajiem parlamentiem kādā no šīs procedūras daļām. Mums ir jāsaprot, kas īsti notiek, un mums ir arī jāzina, kādas konkrētas rekomendācijas padomi gatavo. Kad padomi pieņem galīgo lēmumu, nacionālajie parlamenti ir vairāk jāiepazīstina ar konkrētajiem ieteikumiem. Tāpat arī es gribētu teikt, ka piekrītam tam, ka struktūra reformas ir jāturpina, ar monetāro politiku vien nepietiks. Monetārā politika ir jāpapildina ar atbild, atbilstošu fiskālo politiku, tā, lai nodrošinātu visu politiku sajaukumu. Mums ir jāpabeidz iekšējais tirgus un arī banku savienība. Viens no svarīgākajiem šķēršļiem izaugsmē pašlaik ir investīcija problēmas. Visi šie punkti jau tika apspriesti, tiekoties ar ēnu referentiem un arī gatavojot galīgo ziņojumu. Uzskatu, ka šis ziņojums palīdzēs gan dalībvalstīm, gan padomei koordinēt ekonomisko politiku vēl saprātīgāk. Paldies! Paldies, un tagad eh, SND grupas vārdā Tipors Sāmī. Paldies! Arī es eh, vēlētos pateikties Debakar kungam par paveikto, jo esmu pārliecināts, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Mana politiskā grupa un arī es personīgi ziņoju, šim ziņojumam esam iesnieguši vairākus eh, grozījumus. Kā jūs zinat, eh, mēs jau to solījām. Manuprāt, manas grupas prāt kompromiss iet pareizajā virzienā, jo kompromisos ir atspoguļots arī S&D grupas svarīgākās idejas. Vispirms, eh, varbūt paraugoties uz sākotnējo teksta versiju, es vēlētos uzsvērt tās galvenās mums svarīgākās idejas, kurām vajadzētu tikt iekļautām šajā ziņojumā un kurām varbūt vajadzētu mazliet pamainīt šo ziņojumu, jo mūsu grupai tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pieminēšu trīs, trīs lieli punkti. Pirmais nepiekrītam apgalvojumam, ka struktūrālas reformas struktūrālās reformas, lai kādas tās arī būtu, ir izraisījusi ekonomisko uzplaukumu Eiropā. Patiesībā dažādi ierobežojumi un eh, restrikcijas nav neko devušas un ir pat tā, ka ir tādas e, sabiedrības grupas, kuras ir nonākušas īpaši grūtā situācijā. Es neuzskatu, ka ir adekvāti tas, ka reference tik ļoti uzsver privāti īpašumu lomu, un valsts un publiskais īpašums vispār tiek aizmirsts, bet, manuprāt, tas ir tikpat svarīgs kā privātais. No otras puses, Mūs priecē tas, ka mēs esam vienojušies par kompromisu, vai vismaz dodamies kompromisu virzienā, tādu kompromisu virzienā, kas visiem būtu pieņemami šajā aspektā. Tomēr um, domāju, ka ceturtdien paredzētajā ēnu referenta tikšanās reizē mums izdosies vēl panākt vairāk. Kā jau teicu, pieminēšu trīs tēmas, un tāpēc vēlētos pieminēt arī Eh, sieviešu lomu darba tirgū, jo mūsu politiskajai grupai šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un eh, esam vienojušies par kompromisu, un šķiet, ka to arī pieņems deputātu vairākums. Vēlreiz vēlētos pateikties dalību valstu parlamentiem par ieguldījumu un par viņu iesaistīšanos šajā, šajā darbā. Ir ļoti svarīgi uzklausīt dalību valstu teikto par valstīm domātiem, domātām rekomendācijām. Priekšsēdētais paldies un ECR grupas vārdā Terho kungs lūdzu. Čeman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jau es teicu, pirmajās diskusijās Bakar kungs ir paveicis ļoti daudz, un viņam ir izdeidzi, izdevies uzsvērt tos svarīgos momentus, kas šobrīd ietekmē Eiropas ekonomiku. Referents tāpat ir atsaucies arī uz konkrētiem sektoriem, kurus vajadzētu modernizēt Eiropas ekonomikā. Piemēram, manā valstī, Somijā, akūtas reformas ir nepieciešams sociālās drošības, pensiju sistēmas un veselības aprūpas sektorā. ECR atbalsta privāto investīciju uzsvērumu šajā ziņojumā. Vispārējos vilcienos es piekrītu referentam par to, kādas ir problēmas dalību valstīs un dalību valstu ekonomikās. Es piekrītu lielos vilcienos arī viņa piedāvātajiem risinājumiem. Un tomēr nepiekrītu, zināmā mērā nepiekrītu tam, kāda loma ES būtu spēlējama, lai šos risinājumus īstenotu. Kompromisi, daži no tiem nav pieņemami ECR. Uh, K, S un V mums ir ļoti grūti sagramojam kompromisi. Mēs akceptējam visus tos kompromisus, kuri tomēr mm, veicina valstī specifisku risinājumu meklējumus. Piemēram, valstī būs jāpaskaidro, kāpēc tā nav darījusi visu, lai šos EC, lai šos CSR lai to sasaucinātu ar CSR. Jo katras valsts situācija ir savādāka un vēlētos, lai mēs varbūt piestrādātu vairāk pie ieteikumiem, vadlīnijām, uzsveru ieteikumiem, kā veicināt jaunu darba vietu veidošanu. To vienmēr vajadzētu uzskatīt tikai un vienīgi par rekomendācijām, un tāpēc eh, mūsu grupai ir nepieņemama pat doma, ka ja šīs rekomendācijas netiek dalību valstī in, īstenotas, tad dalību valsts tiek aplikt ar sodu. Tāpēc mēs nepiekrītam, ka e, komisijai tiek e, sniegta tik liela loma, jo komisija vispār nav ievēlēts orgāns, bet gan dalību valstu pārstāvi. Priekšstādātais paldies, un tagad Marīza Matijas nogoja. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Arī es eh, vēlētos pateikties dalību valstu par parlamentiem par paveikto, un noteikti neviens nebūs pārsteigts dzirdot mani sakām, ka mums ir būtiskas atšķirības eh, skatījumā uz Eiropas eh, pusgadu. Tas attiecās ne tikai uz varbūt slimības diagnozi, bet arī uz to, kādu terapiju vajadzētu parakstīt. Piemēram, ziņojumā parādās ideja, ka valstis, kurās ir īstenotas struktūrālās reformas, šobrīd jūtas ekonomiski labāk nekā pārējās. Mēs tam nepiekrītam, pie tam ne tikai nepiekrītam, tā nav taisnība tās valstis, kurās ir bijušas drastiskas reformu programmas, to ekonomika ir, es pat gribētu teikt, sagrauta un jebkuras ekonomikas eh, tāda, in, tāda kritērija kā bezdarbs, piemēram, šajās valstīs ir vienkārši kosmiskos skaitļos. Tātad ziņojumā ietvertā ideja par to, ka Eiropas Savienībā šobrīd notiek ekonomisks uzplaukums, eh, mēs tam nepiekrītam pēc būtības un satura. Tas vienkārši nav taisnība. Ekonomiskās taupības pasākumi ir būtiski ietekmējuši valstu spēju nodrošināt pat eh, viņu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Tas ir nācis ekonomikai tikai un vienīgi par sliktu. Daudzās eh, valstīs budžeta elastība ir tik ārkārtīgi maza, ka tam vairs nav pat nekādas eh, jēgas. Mēs uzskatām, un tas ir pilnīgā pretstatā ar referentu ieteikto, mēs uzskatām, ka vienīgais, kā e, valsts e, budžetu varētu sakārtot, ir sakārtot darba tirgu un samazināt e, bezdarba līmeni. Tomēr referents iesaka, ka vajadzētu strādāt tāpat kā līdz šim, tas nozīmē, ka problēmas turpināsies, ja ne pat kļūs dziļākas. Mums ir nepieciešami specifiski risinājumi katrai specifiskai valstī. Jūs e, iesakiet, ka ir jāsamazina valstu un publiskie izdevumi. Šobrīd jau ir tā, ka lielākā daļa Eiropas dalību valstu ekonomika ir vai nu dziļā recesijā, vai arī ar ļoti nelielu ekonomisko pieaugumu. Bet ekonomiskais pieaugums eh, ir iespējams tikai un vienīgi tad, ja palielinās patēriņš. Tas savukārt nozīmē, ka e, jūsu ieteiktās vadlīnijas nav pareizas. Tagad par valstī specifiskiem ieteikumiem. Tajos eh, ļoti liels uzsvars tiek likts uz piegādes politiku. Vispirms Mums ir jāparauda, jāparaugās uz algu palielinājumu, jo tas, ja mēs mēģināsim runāt par darba tirgus noteikumiem un darba vietas atmosfēru, diez vai kaut ko izmainīs algās. Visbeidzot, manuprāt, tā ir arī demokrātijas problēma, šis Eiropas pusgads, jo ar šo Eiropas pusgadu dalību valstīm ir iespēja noteikti ekonomiskās politikas virzienus. Tātad vēlreiz paldies eh, referentam un tomēr mēs nepiekrītam. Einhold kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs no zaļo grupas. Jā, šeit jau ir eh, skaidri atspoguļots tas, cik eh, ļoti grūti parlamentam ir vienoties. Uh, Jo, protams, jā, referents saka, ka ir viegli to panākt, bet nu redzēsim, vai jums ir saja taisnība. Šeit jau skaidri parādās, ka par šo ziņojumu ir divi principā atšķirīgi viedokļi. Mēs varam apgalvot, ka parlamenta kreisais spārns ļoti kritiski izturās pret to, ka ekonomiskā pārvaldība iet pareizajā virzienā. Un eh, šobrīd eh, tā tad vai būtu jāsamazina tikai un vienīgi darba spēka izmaiņa, vai varbūt vajadzētu koncentrēties tikai un vienīgi uz valstu parādiem. Uh, Ir, ska, ir skaidrs, ka e, ir milzīgas problēmas ar privātajiem parādiem un, protams, samazinot darba spēka izmaksas un galveno uzmanību liekot uz to. Tas varbūt nav tāds sociāls risinājums atkal galveno uzmanību vērst uz taupības pasākumiem. Un šobrīd šķiet, ka arī citi parlamenta spēki, ne tikai kreisie, izprot, e, cik e, nepareizi ir šie taupības pasākumi ietekmēšana visur. Vai jums šķiet, ka ekonomiskā pārvaldība ir pareiza un varbūt, ka to vajadzētu vēl vairāk vadlīnojot? Mans e, kolēģis no īstenā, īsteno Somu partijas, šī partija vairāk kārt angliski ir mainījusi savu nosaukumu, tātad jā, mums ir eiro, mums ir labi un gala beigās nevajag neko koordinēt. Tad varbūt pasakiet, ka jums vienkārši nepatīk eiro bet uh, arī šeit ir tāds viedokļu dalījums. Vēl joprojām lielākā daļa deputātu iestājas par spēcīgu ekonomisko pārvaldību. Bet, ja jūs vēlaties, lai jūs atbalsta parlamenta vairākums, jums ir jādabon arī kādas kreiso balsis. Tātad, ja mēs to vēlamies, tad mums ir jāpadara šis ziņojums vairāk sagramojams visiem. Šis ziņojums šobrīd ir ļoti liberāls. Jūs vispār sākumā pašos pirmajos teikumos apgalvojat, ka Eiropas ekonomika atmostas no hibernācijas. Es nezinu, vai tā ir taisnība. Tā tad arī šie teikumi būtu jāpamaina vēl bez tam ziļojumā. Eh, lielākais uzsvars tiek likts uz to, ka tāds vislabākais risinājums nāks no privātā sektora bet jau vēsturiski laugo, raugoties investīcijas samazinājums, vai tas būtu valsts investīcijas samazinājums vai arī privātu investīcijas samazinājums, vienmēr ir pierādījis, ka tas nav labi nekad. Mums ir nepieciešama abi privātais un valsts, un domāju, ka to vajadzētu atspoguļot arī šajā ziņojumā. Uh, bet eh, šobrīd tiešām sarunas un diskusijas ar referenti ir ļoti veiksmīgas. Un kā jau teicu, ja jūs vēlaties šo ziņojumu pieņemt, jums ir jārēķinās arī ar kreisošo parlamentu spārnu. Vēl viens svarīgs moments. Patreizējā problēma ir tāda, ka līdz pa šim brīdim eh, galvenā uzmanība ir tikusi vērsta ekonomiskajā pārvaldībā uz uh, darba spēka izmaksu samazinājumu. Bet mums ir jāskatās arī uz resursu efektīvu izmantošanu, uz uh, citiem jautājumiem un noslēgumā priekšsēdētāja kungs. Mēs vēlamies, lai katrai valstī tiktu izstrādātas specifiskas rekomendācijas, uh, kā izvairīties no izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Uh, Piemēram, eh, Nīderlandē. Nīderlandē vajadzētu varbūt skaidri pateikt, ka eh, šobrīd ir, padara, ir izveidot ārkārtīgi spēcīgi nodokļu noteikumi. Nav. Uh... Paldies. Tagad ir FDD runātājs. Es nezinu, vai viņš ir ēnu referents, bet nu katrā ziņā lai dotu vārdu visām politiskajām grupām, došu vārdu Oflin kungam. Paldies! Man ir daži iebildumi pret tekstu. Pirmā problēma jau tika nosaukta, sakot, ka uh, Eiropa pēc krīzes atgūstas, bet tā tas nav. Bet viens ļoti būtisks punkts ir tas, ka aicina valdības sekot Eiropas institūciju noteiktai reformu darbu kārtībai, kaut gan viņu galvenā atbildība pret nacionālajiem parlamentiem. Un Dragīva kungs teica, ka ir vajadzīgas vienots Eiropas politikas gan izglītībā, gan citās jomās. Tas parāda to, ka, ja ir viena valūta, tad jābūt vienai valstī, vienai valdībai, lai būtu saskaņotība. Tātad Eirozonas valstis ir tā kā stāv uz diviem akmeņiem. Ir vai nu jāceļ šīs politiskās iestādes, vai arī šī kopīgā valūta, valūta lai būtu lielāks izaugsmas iespē, iespējas un uh, iedzīvotāji savu dalību valsti skata kā savu primāro identitāti, un tāpēc uh, ir skaidrs, ka paš, uh, pats eiro būtu uh, jālikvidē, un valstīm vajadzētu pašām noteikt savus uh, procentu likmes atkarībā no savas ekonomiskās aktivitātes. Eiro uh, likvidācija nebūs vienkārša, bet kamēr eiro ir, mēs esam iestrēguši, un um, sabiedrība uh, ar laiku aizvien mazāk pieņems to, ka mēs esam iestrēguši šādā attīstības posmā. Paldies! Tagad eh, dosim vārdu arī Nacionālo parlamentu deputātiem un dosim diviem kolēģiem vārdu no Nacionālajiem parlamentiem un diviem kolēģiem no Eiropas parlamenta. Pirmais runātājs Hubers Fuchs no Austrijas Nacionālās padomas. Lūdzu! Vēlas paldies. Mēs pateicamies Ekonu komitejai par to, ka jūs ielūdzāt Nacionālo parlamentu deputātus uz šodienas debatēm Austrijā, lai pieņemtu Austrijas budžetu saskaņā ar Eiropas semestra. Uh, prasībām būs nepieciešama papildus soļi, un valdība savā darba programmā ir iekļāvusi budžeta reformas izvērtējumu, un galveno tematu vidū ir arī priekšlik... priekšlikuma izstrāde, lai harmonizētu nacionālā budžeta pieņemšanas procedūras saskaņā ar Eiropas semestri. Uh, tas varētu uh, stingrāk iesaistīt Austrijas, Austrijas parlamentu stabilitātes programmas izstrādē, nacionālās reforma programmas izstrādē un budžeta projektu izstrādē. Bet uh, varētu būt arī debatas par rekomendāciju pieņemšanu un ieviešanu. Budžeta komiteja ir lūgusi parlamenta budžeta dienestu uh, komentēt šīs prasības. Ir virkne instrumentu, kā vairāk varētu tikt iesaistīt nacionālajie parlamenti, piemēram, Eiropas komisiju varētu aicināt komentēt nacionālo budžetu plānu novērtējumu, un par to vajadzētu nākotnē padomēt. Thank you. Next. Paldies. Nākamais runātājs Katalīna Ksobora no Ungārijas Nacionālās asamblējas. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a... Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi, liels paldies un paldies par šo ielūgumu, jo šie, mums, šī mums ir ļoti svarīga sanāksme par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu, jeb semestri. Tas ir ļoti aktuāls jautājums Ungārijas parlamenta darba kārtībā, Eiropas 2020. gada stratēģija un tās ieviešana tika apspriesta Eiropas lietu komitejā mūsu parlamentā Dargie kolēģi, pagājušajā gadā bija pirmā reize, kad eh, notika eh, izvērtēšana un katrai dalībvalstī tikai sagatavots eh, šis vienas lapuses izvērtējums un arī valstu rekomendācijas tika apspriestas. Mēs apspriedām šīs rekomendācijas, ko izsniegus Eiropas komisija un kas attiec uz Ungāriju. Uh, tās gadu no gada atkārtojas. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai tās ieviestu. Valdība vienojas un piekrīt uh, zināmiem ieteikumiem, bet mēs nepiekrītam ieteikumiem attiecībā uz nodokļiem. Tā ir nacionāla atbildība. Protams, Eiropas komisija un uh, Ungārijas valdība par to nevienojās, bet uh, šogad Eiropas komisija vienojās par eh, valsts pasākumu programmu. Komisija piekrīt arī, ka eh, sieviešu nodarbinātības apstākļi ir uzlaboti, jo īpaši attiecībā uz eh, mātēm, kas atgriežas darba tirgū pēc bērnu piedzimšanas. Ungārija ir veikusi arī būtiskus pasākumus, lai veicinātu fiskālo disciplīnu un eh, pavisam nesen ir atgūsies izaugsme, atgriezies izaugsme mūsu ekonomikā. Vēl viens eh, svarīgs pasākums mums ir aktīva eh, dalībvalstu iesaiste. Mums ir ekskluzīvas tiesības pieņemt nacionālos budžetus. Paldies par uzmanību. Thank you. Now... Paldies. Tagad Eiropas parlamenta deputāti Ivana Maletića. Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve kolege iz... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sveikt visus Nacionālo parlamentu kolēģus un uh, arī uh, Eiropas parlamenta kolēģus. Uh, Jau zināmu laiku mēs diskutējam par uh, valstu rekomendācijām un šo rekomendāciju ieviešanu. Šajā kontekstā Nacionālo parlamentu loma varētu būt nozīmīga. Un tāpēc uh, man ir jautājums, kāpēc tikai Eiropas komisija uzrauga valstu ieteikumu ieviešanu. Manuprāt, uh, būtu labāk, ja nacionālajie parlamenti vairāk iesaistītos, jo parlamentiem un valdībām nacionālā līmenī tieši ir uzdevums ieviest šīs rekomendācijas, lai veicinātu izaugsmu. Gribētu pateikties arī referentam par labu ziņojumu un pateikties arī Danutai Hībnerei, kura ar saviem grozījumiem uh, ir uzsvērusi to, cik svarīgi ir sasaistīt ekonomikas un kohēzijas politiku, un arī uzsvērusi to, cik svarīgi ir izmantot uh, Eiropas struktūru fondu līdzekļus un investīcijas, lai finansētu ekonomikas uh, politiku un uh, to reformas, kas tiek ieteiktas uh, valstu rekomendācijās. Tādējādi kohēzijas politiku var labāk izmantot attīstībai, un to arī eh, vēlamies sasniegt eh, nākamajā periodā no 14. līdz 20. gadam. Un vēl man eh, šķiet svarīgi, lai struktūra reformas, visālā konsolidācija un investīcijas tiktu veiktas. Kas bieži vien notiek dalību valstīs, ir tas, ka uh, Fiskālā konsolidācija noved pie izaugsmes stimulu apjoma samazinājumu, investīciju samazinājumu un reformu tempu samazinājumu. Tāpēc valdībām un dalībvalstīm vajadzētu sniegt pietiekamu elastību, lai tās varētu ieviest uh, šos uh, savus plānus, ja tām tādi ir, un uh, lai tās varētu parādīt, ka tās eh, to var izdarīt. Tātad eh, dalību valstīm vajadzētu dot iespēju eh, pieprasīt pagarinājumu fiskālām uh, reformām un nevis vienkārši atkāpties no to ieviešanas. Paldies, Elīza Pereira, lūdzu. Thank you all speaking English to be quick. Lielas paldies, es teikšos angļu valodā. Paldies referentam par paveikto darbu. Es uh, Protams, sveicu arī mūsu vidū dalībvalstu parlamentus. Šodien mēs spriežam par ļoti būtisku jautājumu. Eiropas pusgads nozīmē, ka Eiropas institūcijas sāk ietekmēt arvien vairāk budžetu un budžeta plānus dalību valstīs. Tieši tāpēc mums visiem vajadzētu labi apzināties, ko tas nozīmē, vajadzētu saprast, kādas tam būs sekas. Attiecībā uz pašu ziņojumu gribu teikt, ka ir vairāk elementi, kas ir vērtējumi pozitīvi, piemēram, cīņa pret nodokļu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nepieciešamība pabeigt banku savienību, nodrošināt 2020. Eh, gada stratēģijas izpildi. Taču Mūsu politiskās grupas galīgais viedoklis par šo ziņojumu būs atkarīgs no tā, vai e, šī stratēģija tiešām tiks ievērota, vai būs paredzētas iespējas izmainīt šo stratēģiju. Šeit, protams, viss būs atkarīgs no kompromisiem un no sarunām. Mēs uzskatām, ka, piemēram, ja galīgajā risinājumā būs paredzēta pašreizējās darba kārtības slavēšana, uh, te es runāju par pašreizējās darba kārtības slavēšanu, tad attiecībā uz ekonomikas atvesaļošanos mūsu politiskā grupa tam galīgi nepiekrīt. Nesen mēs redzam, ka Eirozona, um, Eirozonā pieaugums ir 0,8%. Mēs īstenībā riskējam ar inflāciju. ECB atzīst, ka pašreizējie nosacījumi tirgū nevar um, pieļaut to, ka tiek izmantota parastā monetārā, ekono, monetārā politika. Tas nozīmē, ka ir jāievieš ār, ārkārtas pasākumi. Īstenībā šeit ir runa par to, ka mēs apstiprinam ļoti striktu plānu, kas ir nākusi pārāk ātri, un līdz ar to ekonomika ir sākusi stagnēt, ir ļoti daudz iekšējā disbalansa īstenībā šeit nevar nodrošināt nedz eh, patēriņu, nedz arī investīcijas. Tieši tāpēc tas viss arī ir jāmaina. Vajadzētu arī ievērot valstu specifiskās rekomendācijas, taču tam savukārt ir vajadzīgs, lai eh, šo rekomendāciju kvalitāte tiktu apspriesta un lai par to regulāri apspriestos. Protams, mums ir ārkārtīgi grūti arī akceptēt tādus ieteikumus, kā to, ka valsts investīcijas nav pozitīvas, privātās investīcijas savukārt tādas ir. Mēs redzam, ka šeit nav nec labo, nec slikto pušu. Mēs redzam pēc krīzes, ka arī privātās investīcijas ir ļoti riskantas. Protams, ja mēs samazināsim budžetu bez investīcijām, tad mēs nevarēsim palīdzēt um, Eiropas ekonomikai. Ļoti daudz jautājumu vēl būtu jāapspriež. Mēs skatīsimies, kā šīs sarunas virzīsies uz priekšu uh, starp referentu un ēnu referentiem, tāpēc vēl nezinām, kā galīgi balsosim, bet paldies par iespēju apspriesties. Paldies, Elīza. Tagad uh, dalība valstu parlamenti. Birūta Vesēte no Lietuvas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlētos pateikties par iespēju piedalīties šajās diskusijās un gribētu runāt par valstu rekomendācijām. Gribētu teikt, ka Lietuva ir desmit labāko valstu vidū, kur nav vērojams makroekonomiskais disbalans. Taču ja jūs uzdosiet jautājumu cilvēkiem Lietuvā, vai viņiem patīk dzīvot Lietuvā, tad atbilde drīzāk būs nē, nevis jā. Gribētu vērst jūs uzmanību un arī referenta uzmanību uz to, ka ārkārtīgi pieauga nevienlīdzība gan pasaules ekonomikā, gan jo īpaši Eiropas Savienībā. Plaisa starp bagātajiem un nabagajiem ir lielākā kopš 2002. pasaules kara laikiem. Tāpat arī varam vērot to, ka pieaug nabadzība arī strādājošo vidū. Gribētu vērst komisijas un referentu uzmanību uz to, ka ir vajadzīgā godīgāka nodokļu sistēma. Ir tieši tāpēc nodokļu sistēma būtu jāreformē. Ir jāvēršas arī pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ja mēs vēlamies demokrātiju, ja mēs nevēlamies, lai pieaugtu ultralabējie un populistiskie spēki Eiropā, mums šī problēma ir jārisina. Protams, dažas lietas būtu jāatliek Krievijas-Ukrainas krīzes dēļ. Tiek lēsts, ka IKP pieaugums Lietuvā samazināsies lauksaimniecības produktu embargo dēļ. Pēdējais, ko es vēlējos pieminēt, ir enerģijas drošības jautājums. Protams, ka Lietuva dara ļoti daudz, lai nodrošinātu pārrobežu starpsavienojumus. Tiks eh, sagatavota klaipēdas eh, sašķirtinātās gāzes stacija līdz šī gada beigām, un mēs gribētu arī, lai mūsu kolēģi Latvijā un Eiropas komisija nodrošinātu uh, cauruļu vadu uz Inču kalnu no mūsu stacijas. Attiecībā uz tīkliem Lietuva ir ļoti daudz darījusi, lai nodrošinātu Polijas un Lietuvas elektrotīkla savienojumus. Taču mums ir jānodrošina darbs arī no poļu puses. Atkal paldies par šīm diskusijām, un, protams, mums vēl ir jādiskutē. Lielas paldies! Tagad eh, Nīderlandes eh, pārstāvju palātas eh, runātāja Šhuhtas kundze. Lielas paldies, eh, priekšēdētāji! Lielas paldies jums un Riekonu komitejai par šīs viedokļa apmaiņas organizēšanu. Lai tagad gribētu atbildēt uz jūsu ielūgumā uzdotajiem jautājumiem, kāda ir parāga praksa Nīderlandē? Mēs uzskatām, ka parlamenta nozaru komisijām vajadzētu būt atbildīgām par Eiropas eh, jautājumiem. Valstu rekomendācijas Nīderlandē par budžetu, sabiedrības veselību, pensijām un uh, mājokļu tirgu tiek uh, skatīti uh, vairāk tieši atbildīgajās komitejās parlamentā, nevis Eiropas lietu komitejā. Otrais - plenārsēžu debates par reformu programmu notiek pirms parlaments nosūta savus pārstāvis uz Briseli, tā lai parlaments varētu pielāgot savas programmas. Treškārt, pēc parlamenta priekšlikuma pieņemšanas parlaments seko līdzi uh, tam, kas tiek darīts eh, budžeta projektā. Tagad valdības plāni 2015. gadam. Pēdējos divos gados Nīderlandes valdība ir uzsākusi ļoti striktus taupības pasākumus, kas ir uh, samazinājuši budžeta deficītu no 4,5% 11. gadā līdz 2,8% šogad. Nākamgad Mēs neplānojam papildu budžeta samazinājumus, taču ļoti daudz budžeta samazinājumu un reformas vēl ar vien tiek īstenoti. Mūsu ekonomika lēnām iziet no recesijas. Piemēram, valsts aprūpes izdevumi ir ievērojami samazināti, decentralizējot izpildi pašvaldību līmenī, un līdz ar to tiek nodrošināta daudz piemērotāka aprūpe. Visas šīs reformas atbilst valstu specifiskajām rekomendācijām. Līdz ar to ilgtermiņa stabilitātes faktori un komisijas tātad, indikators ir uh, ar pieaugošu raksturu Nīderlandē. Un mēs uh, m, nebaidamies no nekādām pārliecīgi deficīta procedūrām. Lielas paldies! Tagad atgriežamies Eiropas parlamentā. Vārds deputātiem. Nākamā izteiksies Ildiko Gala Pelca no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšādātāji, godājumie kolēģi! Es gribētu sveikt mūsu vidū dalībvalstu parlamentu pārstāvjus. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski organizēt šādas sanāksmes, lai apspriestos par tik svarīgiem tematiem. Gribētu pieminēt divas lietas. Pirmais gribētu uzdot jautājumu Eiropas komisijai, un otrais es gribētu komentēt eh, sagatavoto ziņojumu. Daudz kolēģi saka, ka ir problēmas ar valstu specifisko rekomendāciju īstenošanu. Tiek minēts arī, ka vārds rekomendācija kā tāds nozīmē, ka ir vajadzīga sadarbība starp um, abiem partneriem. Ja rekomendācija ir pietiekami ambicioza un derīga dalībvalstī, tad tā ir laba. Uzskatu, ka problēmas ir vērojamas abās pusēs. Mēs redzam, ka virziens ir absolūti neakceptējams, vismaz man. Nekad nevar domāt, ka rekomendācija būs obligāta un ka pār tās neīstenošanu varēs uzlikt sodus vai sankcijas. Šādā veidā efektivitāti nevar panākt, tāpēc ir jāmaina metodoloģija. Attiecībā uz ziņojumu es gribētu apsveikt autoru. Struktūra ir tiešām izcila, taču esmu iesniegusi vairākus grozījumus, jo ziņojumā nav iekļautas vairākas lietas. Piekrītu mūsu kolēģiem, kas teica, ka vēl ir daudz darāmā un ka pašreizējais ekonomikas pieaugums nav pietiekami pārliecinošs. Tieši tāpēc savos grozījumos runāju par dažādām iespējām un kādu konkrētu nozari. Uzskatu, ka mēs pietiekami neizmantojam savas priekšrocības. Mūsu lielākā priekšrocība ir iekšējais tirgus. Tieši tāpēc mums ir jāstiprina šis pīlārs. To es arī iekļāvu savos priekšlikumos. Domāju, ka ja mēs varētu vairāk stiprināt iekšējo tirgu, mēs nodrošinātu labāku ekonomikas atveseļošanos. Nākamais - iespējas MVU. Runājam par to jau gadiem ilgi, un tomēr MVU vēl ir viens saskaras ar ļoti lielām problēmām, galvenokārt finansiālas dabas. Viņi nevar gūt piekļuvi finansējumam. Ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība un sociālā integrācija varētu tikt uzlabota, ja MVU darbotos efektīvi. Domāju, ka šajā ziņojumā vajadzētu iekļaut eh, struktūrālas finanšu programmas vai arī alternatīvas metodas, kas e, ļautu MVU attīstīties. Likusvaru arī uz e, nodokļu nomaksu. Daži kolēģi par to jau runāja un teica, ka aplikšana nodokļiem ir valstu pienākums, tam es piekrītu. Taču es gribētu pieminēt vēl ko citu. Esmu jau par to rakstījusi vienā no saviem ziņojumiem par nodokļiem. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas un nodokļu likmes par eh, šiem jautājumiem mums ir vajadzīgs vairāk informācijas. Lielas paldies! Sociāldemokrātu grupa. Paldies, priekšsādātājs. Arī gribētu sveikt mūsu Nacionālo parlamentu kolēģus un pateikties debakarkungam par referentu. Jā, protams, ir lietas, par kurām mēs varējām vienoties un par kurām nevarējām vienoties. Un, eh, kā jau koordinātore uh, teica, ka uh, mēs nevaram atbalstīt to, ka uh, privātās investīcijas ir labāks nekā valsts investīcijas. Es varu citēt veselu virkni privātu investīciju, apgāžot jūsu argumentu. Uh, piemēram, krīze banku sektorā un investīcijas privāti nav nekāda panacēja Un mūsu uh, piemēri no mūsu valsts Caterpillar, ArcelorMittal, tās arī ir privātās investīcijas. Tātad man liekas, ka vajadzētu rast tomēr tādu labu līdzsvaru starp publiskajām un privātajām investīcijām un bez publiskajām investīcijām nebūtu uh, autostrāžu un tā tālāk. Un, uh, Es domāju, ka jūs skaraties ar uh, problēmu, ka uh, ja Flandrija uh, finansēs Antverpenes apvaceļu, tad tas jums tikai nāks par labu. Un runājot par valsts investīcijām, tās vajadzētu arī ņemt vērā kā patiesas investīcijas, jo tā nav vienkārši naudas izmešana vējā, un šie grozījumi būtu jāizskata. Paldies! Au. Paldies. Tagad nākamais runātājs Čerāns Linča, īrijas parlamenta finanšu komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu. Micro, micro. Thank you. My apologies. Paldies, atvainojos priekšsēdētāji. Gadāmie deputāti un parlamentārieši, es gribētu pateikties par šo iespēju piedalīties diskusijās par 2014. gada Eiropas pusgada procesu. Kā jūs zināt, šī ir pirmā reize, kad īrija piedalās pilnībā Eiropas pusgada procesā. Uh, Īrija ir veiksmīgi pabeigusi ekonomikas pielāgošanas programmu, un līdz ar to īrija ir izpildījusi visus nosacījumus, lai varētu piedalīties um, kapitāla tirgos no 2013. gada decembra. Pēdējie statistiskas dati tika publicēti pagājušajā nedēļā. Tie dod daudz cerību, un Finanšu ministrija ir pārskatījusi IKP aplēses par 4,5% šim gadam. Tāpat arī valdība uh, ir pārsniegusi 3% mm, IKP deficītu, un ja tas tiks sasniegts, tad eh, tiks arī izpildīti vidējā termiņa mērķi struktūrālajām um, eh, reformām. Parlaments ir aktīvi iesaistījies Eiropas pusgada procesā. Eiropas lietu komiteja ir tikusies ar atbildīgiem departamentiem, lai strādātu pie uh, stabilitātes un izaugsmes fakta jautājumiem. Tāpat arī maijā sadarbojamies ar komisiju pie valstu specifiskajām rekomendācijām. Tāpat arī ministri piedalījās sanāksmēs, tikās ar Eiropas parlamenta atbildīgajām komitejām. That, just, just Gribētu arī norādīt, ka uh, mēs piedalījāmies arī Mm, sarunās pirms budžeta pieņemšanas. Finanšu komiteja mūs uzaicināja būt klāt, un mēs, eh, protams, ārkārtīgi ņēmām vērā Eh, to, kas tiks iekļauts šajās eh, valsts rekomendācijās. Šajās sanāksmēs parlamentāriešiem bija iespēja izskatīt valsts specifiskās rekomendācijas un arī uzdot jautājumus par to, kā tās tiktu īstenotas un kā tas ietekmētu atbildīgās ekonomikas nozares. Un eh, tas arī turpina pašlaik notiek. Daudzas komitejas turpina pārbaudīt to, kā tiek gatavoti budžeta plāni. Uh, īrijas gadījumā ir skaidrs, ka valsts specifiskās rekomendācijas ir ārkārtīgi svarīgs rīks. Tas eh, ļauj mums eh, apskatīt, kāda ir pašreizējā situācija ekonomikā, un parlaments arī var skatīties, eh, ko darīt situācijas uzlabošanā. Es saprotu, ka laiks starp rekomendāciju publicēšanu un Eiropas Savienības padomas šo rekomendāciju pieņemšanu uh, ir pārāk garš. Mēs uzskatām, ka vajadzētu uzlabot pusgada procesu, vajadzētu ļaut parlamentiem uh, vairāk laika, lai tie varētu izpētīt šīs rekomendācijas un izteikt uh, attiecīgus mm, iebildumus. Tāpat arī vajadzētu pa palielināt laiku šo rekomendāciju izskatīšanai. Tas noteikti nāktu par labu visiem. Un tā būtu arī labāka iespēja Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem tikties, lai apspriestos par rekomendācijām un ar tām saistītajiem procesiem. Secinājumi priekšādētāji. Kopumā valsts specifikās rekomendācijas ir eh, ļoti praktisks un atbilstoši rīks īrijas ekonomikai. Tātad eh, te tiek noteikts, ka vajadzētu vērsties pret vispārējo budžeta deficītu kas uzlabotu ilgspējīgumu. Taču fiskālā konsolidācija arī ir jānodrošina. Un par to jau tika runāts īrijas prezidentūras laikā. Šeit ir vajadzīgas arī produktīvas investīcijas. Mums ir jāuzdod sev jautājums, kāds tad ir Eiropas pusgada mērķis? Un šī atbilde noteikti saistās ar atbildīgumu un demokrātisko leģitimitāti. Es gribētu, lai rekomendācijas likt uzsveru uz kapitāla investīcijām un ilgtermiņu projektiem, kas nāktu par labu visiem pilsoņiem. Taču zem tā visa slēpjas lūkas. Mums ir vajadzīgas konkrētas rekomendācijas Eiropas Savienībai, ne tikai valstīm, mēģinot iziet no krīzes perioda. Eiropas programma neietver tikai bilanču salīdzināšanu. Īrija šeit ir ļoti labs piemērs. Atcerēsimies, ka um, šie procesi sākās jau pirms daudziem gadu desmitiem. Mums, protams, ir vajadzīgas konkrētas specifiskas valstu rekomendācijas, bet mums ir vajadzīgs tāds vispārīgāks skats uz šo problēmu. Mače. Paldies! Eiro zonas eh, rekomendācijas. Nākamais runātājs eh, Kabritas kungs, kas ir Portugāles parlamenta budžeta komitejas priekšsēdētājs. Paldies! Mēs uzskatām, ka dalību valstu parlamentiem ir ārkārtīgi būtiska šāda iespēja tikties un izteikt savas domas Eiropas parlamenta ekon komitejā par šiem jautājumiem, lai mēs kopā varētu piedomāt un diskutēt par Eiropas pusgadu. Patreizējās krīzes apstākļos ir skaidrs, ka ekonomiskās politikas neadekvāta koordinācija un arī demokrātijas trūkums zaudēja krīzes apkarošanas pasākumu leģitimitātē. Tāpēc eh, sākotnējos krīzes gados eh, visa rīcība ir bijusi pareizajā virzienā, un tomēr arī šis Eiropas pusgads tāds ir. Jo tas ļauj mums eh, veidot pareizo saikni starp ekonomiskajiem un monetārajiem lēmumiem, kas tiek pieņemti visā Eiropā un ar tieši Eiropas iedzīvotāju ievēlētiem demokrātiskiem pārstāvjiem. Tomēr mums vajadzētu padomāt par to, kādas ir šīs koordinācijas ierobežojošās puses. Šobrīd ir skaidrs, ka Eiropa ir deflācijā. Ekonomiskā izaugsme ir nulle, un budžeta konsolidācija daudzās dalību valstīs darbojas tieši pretēji ekonomiskās izaugsmas veicināšanai. Portugāla ir izcils piemērs. Portugāla tikko ir pabeigusi trīs gadu trojkas pārvaldīto ekonomikas pieregulošanas periodu. Mums ir bijuši trīs smags recesijas gadi un e, stratēģiskie virzieni Portugāles ekonomikā šobrīd ir samērā neskaidri. Šie virzieni ir it kā e, zaudējuši spēju valstī saredzēt savas ekonomiskās attīstības vektorus. Tāpēc iespējams eh, Portugāli nav tik ļoti priecīgi par valstī specifiskajām rekomendācijām. Tas sakārt nozīmē no Portugāles viedokļa raudzoties, ka eh, komisijai tomēr vajadzētu paraudzīties, eh, kādi ir trojkas lēmumu īstenošanas dzīvē sekas. Un varbūt ir arī citi veidi, kā palīdzēt dalību valstīm sakārtot ekonomiku. Mums ir jārod tādas koordinācijas formas un iespējas, kuras e, patreizējos fiskālos apstākļos e, ļautu dalību valstīm tomēr pacelties līdz ekonomiskas izaugsmas līmenim. Un, e, protams, mums ir jādara viss, lai mēs rastu iespējas radīt jaunas darba vietas. Ir jācīnās pret nodokļu paradīzēm, ir jāizskauž ta, nodokļu paradīžu eksistence Eiropā. Mums ir jāizveido banku savienība un jānodrošina adekvātas ieguldījumu garantijas Eiropas iedzīvotājiem mums ir daudz elastīgāk jādomā par to, kā veidot budžeta politiku vai politikas, ja vēlaties. Un tas eh, savukārt nozīmē, ka mums ir jākoordinē mūsu rīcība Eiropas nākotnes un Eiropas iedzīvotāju vārdā. Un Portugāles parlaments ir gatavs šajā darbā piedalīties. Un tagad eh, Lukas kungs no deputātiem. Paldies, priekšsādātājs runāšu vācu valodā. Es šobrīd labprāt sveiktu Vācijas Bundestāga pārstāvis vai kādu administrācijas pārstāvi, bet diemžēl neviens nav ieradies. Vācu Bundestāgs atkal uh, izceļas ar to, ka viņi nav nosūtījuši nevienu pārstāvi. Uh, Man liekas, ka tas ir pliķis sajā mūsu komitejai, jo mēs taču esam visi viensprāts, ka Eiropas pusgads ir ekonomikas politikas svarīgs instruments, uh, lai sniegtu ieteikumus, kurus dalībvalstīm vismaz vajadzētu pieņemt zināšanai, uh, un viņiem vajadzētu uzklausīt arī mūsu teikto. Un uh, īpaši nepieņemam tas ir tāpēc, ka Vācijas valdība uh, acīm redzami nemaz nesako šiem ieteikumiem, kas tiek izteikti Eiropas pusgada ietvaros. Gribētu norādīt uz to, ka Vācijas ieteikumos tiek teikts, ka jāveic eh, nodokļu reforma ar vienkāršošanas elementiem, paplašinot nodokļu bāzi. Tas Vācijā vispār nav novērojams, nav atbilstošu likumprojektu, būtu jāmaina. Uh, bērnu kopšanas pabalstu ref, tā, sistēma, jo tas samazina sociālās iemaksas šobrīd. To arī valdība neņem vērā. Pēc mūsu ieteikumiem būtu uh, tieši jārada stimuli vecā, tātad ilgākam darba stāžam, uh, vēlākā iešanai pensijā, un uh, te mēs redzam, ka uh, valdība rīkojas pilnīgi pretēji um, uh, ieteikumiem. Un arī otrais un trešais pīlārs uh, pensiju apdrošināšanas sistēmā būtu jāstiprina, un to arī valdība nerada, nedara. Un šeit ir uh, uh jāsaka, ka ir grūti uh, kapitālu balstītu um, uh, sistēmu stiprināt, ja ECB uh, samazina procentu likums, līdz ar to uh, krāt nav galīgi izdevīgi. Uh, Bet šo visu kritiku polit, eh, tad valdība neņem vērā un nav nemaz pārstāvāt šeit. Un visbeidzot, kritiski jāatzīmē arī tas, ka ieteikumi no mūsu puses arī vajadzētu uh, tos pārbaudīt, vai tie saturiski atbilst. Tātad no vienas puses uh, tiek prasīts Vācijai samazināt nodokļus, bet no otras puses, piemēram, tiek prasīts, lai nākotnē no finanšu līdzekļiem, kas tiek ieņemt no uh, nodokļiem tiktu um, finansētas uh, bērnu kopšanas atvaļinājuma naudas. Un uh, tas droši vien nav savienojums. Un šeit uh, tas nozīmē, ka mums jāpārbauda, vai šie ieteikumi ir savstarpēji saskaņoti. Paldies, Lukas kungs! Tagad došu vārdu Danutai Hībnerē, lūdzu. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlētos izteikt vairākus eh, komentārus par manis iesniegtajiem grozījumiem un arī citu kolēģi iesniegtajiem grozījumiem. Tā bija arī Maletiķis kundze, kurš tos pie, pieminēja tādā pašā garā. Kad eh, parlaments eh, runā par četr, runāja par 14. 20. gada kohēzijas politiku, uh, tad eh, mēs izstrādājām sistēmu, kādā veidā Eiropas eh, struktūra investīcija fonds ir saistīts ar Eiropas eh, pusgadu un par citu pārvaldības fórumu. Mēs jau parlamentā toreiz daudz diskutējām par to, vai Eiropas struktūrālo un investīciju fondu labāk izma izmantošana varētu veicināt struktūrālo reformu veiksmīgāku īstenošanu, vai tas mums savukārt varētu palīdzēt izķepuroties no krīzes, un vai valsts specifisku rekomendāciju izstrādāšana varētu radīt tādu pašu efektu. Tomēr pavisam drīz bija skaidrs, ka ir nepieciešama regulas maiņa, un to mēs arī mēģinam darīt bet eh, Eiropas eh, pusgada aspektā runājot, eh, mēs vēlējāmies izveidot partnerību nolīgums un arī operacionālās programmas, un šīs operacionālās programmas bija drusceņi jāpamaina, ja to prasīja valsts specifiskās rekomendācijas. Uh, Tāpēc 2014. Eh, gada pašā sākumā, kas bija šī jaunā daudzgada finanšu plāna sākums, mums kļuva skaidrs, ka šī saikne, kas ir šobrīd iekļauta likumdošanas aktos un kur atbalstīja kā dalību valstā arī komisija, ka šai saiknē ir atbalsts eh, ne tikai no valsts finansējuma puses, eh, bet ir jāpadara uh, šie, šie instrumenti atraktīvāk privātajām investīcijām. Un e, šādu papildinājumu valsts specifiskajām rekomendācijām plānojam izdarīt šogad. Paldies! Thank you, Danuta. Now... Paldies, Danutai. Tagad e, Žoržs Kilžinē no Beļģu parlamenta. Paldies! Paldies, eh, prieksēdētāji kungs! Un paldies, ka esat uzaicinājuši šeit piedalīties eh, dalību valstu parlamentu pārstāvjus, jo šī saikne un sadarbība starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem ir ļoti svarīga. Patiesībā es domāju, ka eh, šai sadarbībai ir jābūt daudz uh, dziļākai, jo, piemēram, man šobrīd ir atvēlēts trīs minūšu runāšanas laiks, tas ir daudz par īsu, lai tiešām runātu par katras valsts eh, politiskajiem lēmumiem un par to, ko mums darīt nākotnē. Un tomēr es vēlējos, lai man konkrēti varbūt atbildētu, un tāpēc visiem dalību valstu parlamentiem lai tiktu sadzirdēts viņu viedoklis, būtu jābūt dotam ilgākam runāšanas laikam. Protams, tomēr tas ir vērtējums kā būtisks solis pareizajā virzienā, ka mums ir dot šāda iespēja. Libre. Un tagad par atgriešanos pie budžeta līdzsvara un par to, ko tas uh, nozīmē attiecībā uz ekonomikas funkcionēšanu, tātad kā sakārtot uh, budžetu, bet kā tas ietekmē arī ekonomiku, kā mēs varam saglabāt valsts investīciju politiku, kuras mērķis taču ir radīt darba vietas nākotnē, kā saglabāt arī sociālos izdevumus un ieguldījumus, kas nozīmē, zinām, stabilitāti valstī un turēt arī iekšējo pieprasījumu, kas ir svarīgs mūsu ekonomikai. Uh, Un kas attiec uz Beļģiju un reģioniem, tad bieži vien samazinās investīcijas, jo ir budžeta ierobežojumi, un tādējādi zūd arī pilsoņu uzticēšanās uh, arī Eiropas institūcijām. Kas attiec uz rekomendācijām, kas ir ieteiktas uh, ziņojumā, es gribētu uzsvērt vairākus punktus, kas, manuprāt, nav pietiekami uzsvērti. Pirmais - enerģija energoefektivitāte un autonomijas meklējuma Eiropai. Tas ir ļoti svarīgi no vides viedokļa, bet arī no ģeostrateģiskā viedokļa. To mēs redzam saistībā ar Krieviju, to jau pieminēja citi kolēģi, bet arī no ekonomiskā viedokļa mēs nedrīkstam neskatīt uh, budžetu un enerģētikas jautājumus kopā. Uh, Manuprāt, tie būtu vairāk jāuzsver šajos ieteikumos. Otrais elements ir sociālais elements. Tā vietā, lai par katru cēnu samazinātu darba spēka izmaksas, mums ir jāmeklē uh, iespējas veicināt sociālo kohēziju Eiropas līmenī Un šeit es runāju par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Es redzu šeit ieteikumos vārdu protekcionisms, zināmā veidā tiek kritizēts protekcionisms, proti, ka viena progress nedrīkst balstīties uz cita um, trūkumu. Un šeit ir jādomā par ekonomikas delokalizāciju, bet jāatbalsta arī mazie uzņēmumi. Un trešais elements, es gribētu, lai komisija būtu pietiekami skarba pret finanšu sistēmu reformu ziņā, tikpat skarba, kā tā ir pret valstīm, lai eh, stiprinātu banku sistēmu, bet arī, lai to pārorientētu uz reālo ekonomiku, lai palīdzētu uzņēmumiem un nevis spekulantiem. Tāpēc būtu jāuzlabo uh, Uh, caurskatāmība un arī cīņa pret krāpniecību nodokļu jomā. Un fiskālais sektors varētu dot ieguldījumu arī, lai atgriežos pie budžeta līdzsvara, un transakciju, finanšu transakciju nodoklis jau ilgi tiek apspriests, uh, un tas būtu jāuzsver. Tātad enerģija, sociālā konverģence, un šīs trešais punkts, ko pieminēja, vairāk būtu jāuzsver šajā ziņojumā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Gabriela Tamandro, budžeta komitejas eh, priekšsēdētājs no Austrijas parlamenta. Lūdzu. Mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Uh, danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī runāšu vācu valodā. Paldies par šo iniciatīvu, ka šodien varam apmainīties viedokļiem. Mēs uh, Austrijas parlamentā skatām šos uh, valstu ieteikumus, un mums ir arī fiskālā padoma izveidota Austrijā, kas kopš 2013. gada novembra uh, uzrauga to, vai mēs ES fiskālos noteikumus ievērojam. Fiskālā padome uh, sniedz ikgadējus ziņojumus, un pagājušajā nedēļā budžeta komitejā mums par to bija debates, un tās bija um, publiskas debates. Un ja mēs, kā nacionālajie parlamentārieši, sev uztveram nopietni, tad mēs uh, zinām arī, ka daudzi Eiropas komisijas ieteikumi ir tādi, par kuriem mēs uh, paši zinām, ka tur mums tiešām ir trūkumi, piemēram, pensijas sistēmas reforma vai pārāk liels nodokļu sloks eh, darba spēkam. Un 2013. gadā rudenī mums bija Nacionālas padomas vēlēšanas, un pēc tam mēs eh, valdības programmā arī veicām pasākumus, ar kuriem mēs faktisko pensionēšanās eh, vecumu uh, Eh, mums ir eh, atšķirīgi šie vecumi - 65 gadi eh, vīriešiem un 60 gadi sievietēm. Un šis ieteikums, ko Eiropas komisija ieteica, minēja arī to, ka šos te um, vecumus vajadzētu harmonizēt eh, agrāk nekā paredzēts, bet pie mums ir ļoti eh, pretrunīgas diskusijas eh, politiski par šiem jautājumiem, bet jāsaka, ka par to arī darba tirgus, tātad darba tirgumi jābūt pietiekami uzņemtspējīgam, lai vecākām sievietēm, piemēram, piedāvātu darba vietas. Mēs investējam arī aktīvajā darba tirgu. 2014. gada budžetā ir uh, apmēram 300 miljoni uh, aktīviem darba tirgumu paredzēti, jo tas mums ir svarīgs jautājums. Bet, kaut arī mums ir zemākais bezdarba rādītājs, uh, mēs arī saskaramies ar uh, uh, bezdarbnieku skaitu, kas ir apmēram 400 tūkstoši. Mēs mēģinām nezaudēt no acīm mūsu mērķi, konsolidēt budžetu, un valdība ir izvietojusi arī ekspertu komisiju, lai Eiropas komisijas ieteikumu e, īstenot, proti atslogotu nodokļu slogu darba faktoram. Uh, Daži kolēģi no nacionālajiem parlamentiem, bet arī daži Eiropas parlamenta deputāti jau teica, ka ieteikumi ir arī ar tādu politisku dimensiju un dalībvalstīm pašām, protams, ir jāpieņem savi politiski lēmumi. Tas, protams, ir skaidrs. Mums Mums arī e, vienmēr par to ir diskusijas, bet e, visā visumā es uzskatu, ka nacionālajie parlamenti, un tur mēs daudz ko vēl varam uzlabot, ka nacionālajie parlamenti šo te deputātu iesaistīšanu, komitejas sēdes e, un ziņojumu komisijai, Tātad eh, ieteikums nacionālajām valdībām, ka, ka to visu varētu labāk koordinēt. Visās partijās katrā ziņā Austrijā ir viedoklis, ka mums šeit būtu jāstrādā aktīvāk. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad eh, par Midondas eh, Marijas. O, nā. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu sveikt mūsu kolēģis no nacionālajām parlamentiem šajā sanāksmē un gribētu arī teikt, ka šeit nav Grieķijas parlamenta pārstāvju. Un, kā jau to teica Lukas kungs, nav arī Vācijas pārstāvju ir eh, skaidrojums, kas attiecas uz abiem, jo, kā jau Lukas kungs teica, ka eh, Vācijas deputātiem šķiet, ka viņi var lemt, ko viņi grib. Eh, Šoiblis un Merkeles politika ir tāda, ko var uzspiest viņu prāt visai Eiropas Savienībai. Kas attiecas uz Grieķiju, lēmumi, kas tiek pieņemti Grieķijas parlamentā, tos savukārt uzspiež trojka. Uh, Un līdz ar to viņu dalība šeit tikai vēlreiz apliecinātu to, ko jau esam vairāk kārt teikuši un ko es esmu teicis. Šobrīd Grieķijā īstenotā ekonomikas politika ir trojkas uzspiesta politika. Tagad par uh, rekomendācijām. Attiecībā uz Grieķiju uz šo pusgadu nav uh, ieteikumu, jo tika teikts, ka tiktu jā, tiek jāīsteno, tātad jāīsteno um, uh, palīdzības programmas ieteikumi. Un memorands uh, saskaņā ar komisijas uh, sniegto atbildi uz Sirijas deputātu jautājumu uh, Memorandā nav jāņem pat vērā cilvēktiesību hārtas noteikumi. Tātad Grieķijai var uzspiest memorandu, kas uh, pat pārkāp cilvēktiesību hārtas noteikums. Tā ir situācija, kādā atrodas šīs programma valstis. Un tādas valsts kā Vācija un Francija, kas uh, ir ar grožiem rokās, uh, ir atšķirīgā situācijā nekā īrija vai Grieķija, kas cieš no šiem, šīm programmām, jo taupības politika neko nedod, vienkārši rada milzīgu bezdarbu. Vismaz Grieķijā, Grieķijā tika aizdoti 124 miljārdi, un par tiem mēs dabūjām 1,5 miljonus bezdarbnieku. apdrošināšanas eh, līdzekļi eh, apdrošināšanas kompānijām ir milzīgi zaudējumi, un mūsu valsts ir vienkārši kļuvusi nenormāli nabadzīga. Un tas viss ir eh, trojkas un memoranda dēļ. Šis Eiropas ekonomikas politikas koordināšanas pusgads praksē neīstenojas, jo praksē uh, tiek darīts tas, ko grib Merkels kungs un Šoibls kungs, un tas ir jāmaina, ir jāpieliek punkts šai taupības politikai. Korā. Paldies. Nākamā runātāja. Uh, ir Kors Paldies, nepaskaršos ziņojumam, jo, manuprāt, Bakar kungs ir vienkārši paveicis lielisku darbu. Vēlētos griezties pie dalību valstu parlamentu deputātiem un e, uzteikt to, ka jūs esat ieradušies šajā sēdē. Ir ļoti svarīgi, ka mēs apmainamies viedokļiem un ka jūs arī iepazīstināt ar jūsu valstī gūto pieredzi. Šeit izskatāmās tēmas ir ārkārtīgi svarīgas, un tas, ka mēs turpinam runāt par e, izaugsmas e, pakta izpildes noteikumiem ir ļoti svarīgi. Kā jau šeit divi citi kolēģi pieminēja, šeit eh, neatrodas Vācijas un Grieķijas dalībvalsts parlamenta deputāti, bet vēl nopietnāk būtu vērtējams, ka šeit nav arī citu valstu pārstāvi. Un eh, pagājušo gadu, kad es eh, ekon komitejā pie, ierados kā dalību valstu parlamentu pārstāv, bija līdzīgi. Bija vesela virkni valstu, kuras nepiedalījās šādā sēdēm. Kaut kādu vajadzētu šo problēmu risināt, jo es nedomāju, ka valsts, kuras šodien šeit neatrodas, nedomā, ka viņu valstīm svarīgi ekonomiski jaunā jautājumi nav svarīgi arī šeit. Iespējams, ka arī šajās valstīs ir kāda izcila risinājuma iespēja, kur vēlētos dzirdēt arī pārējiem. Un tomēr es esmu saņēmis bukletiņu, <clears throat> ko ir sagatavojis ar parlamentārās sadarbības nodaļa, un es domāju, ka mums vajadzētu tiešām darīt visu, lai nākamajā gadā organizējot šādu tikšanos ar dalību valstu deputātiem, šeit būtu pārstāvēts vairāk valstis. Varbūt kā deputātiem savās politiskajās grupās vajadzētu parunāt ar citu valstu kolēģiem un pajautāt, kāpēc tad valsts, kuras šobrīd šeit nav, šeit nav. Un ko darīt, lai nākamgad tās, lai nākamgad būtu pārstāvēts vairāk dalību valsts priekšsēdētājs. Paldies! Džurdovičs kundze no uh, Horvātijas parlamenta fiskālās un budžeta deficīta komitejas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlētos um, arī paslavēt ziņojumu uzmetumu, jo tajā tiešām ir atspoguļot visi tie momenti, kuri ir svarīgi arī dalību valstu parlamentiem. Dalību valstu parlamentu pilnmiesīga iesaistīšana šādos procesos ir ļoti svarīga un turpināsim par to diskutēt. Un tomēr um, ar dažādu kontaktu palīdzību šo dalību valstu parlamentu ietekmi vajadzētu palielināt. Piemēram, šajā ziņojumā varbūt um, nepilnība vēl ir tāda, ka tikai 10% no valsts specifiskajām de rekomendācijām 13. gadā tika pilnībā izpildītas. 45% no šīm rekomendācijām tika īstenoti daļēji. Tāpēc eh, uzskatu, ka ļoti svarīgi visiem lēmumiem, kur tiek pieņemta ekonomikas un budžeta jomā, ir svarīgi tos īstenot. Uh, jo kāda tad būs jēga lieliskām idejām, ja tās netiks īstenotas dzīvēm? Un tad jau mēs arī nedrīkstētu sagaidīt labus rezultātus. Tāpēc e, bez īstenošanas neko mēs nepanāksim. Par Horvātiju runājot. Mums šobrīd ir paliek liela deficīta procedūra ieslēgta. Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai recesijas brīdī, un eh, mums eh, ir jānosauc tās tautsaimniecības nozars, kuras recesijā jau ir bijusi kādu brīdi, piemēram, celtniecības sektors. Tātad rekomendācijā vien nepietiek, mums ir nepieciešama arī dal dalība. Mets kārtīs Paldies, priekšstādātāji kungs! Un arī es vēlētos sveikt visu to dalību valstu pārstāvis, kuri šeit ir ieradušies. Un vēlētos pateikt ar, pateikties arī referents sagatavotājam. Vēlētos no savas puses pateikties Marisai Mateasai, kura ir GONGL grupas ēna referenta un kura mūsu grupas vārdā ir iesniegus vairākus grozījumus kuri savukārt, ja tiks pieņemti, manuprāt, šo dokumentu padarīs pilnīgāku. Jo vairāk kolēģi pieminēja to, ka vajadzētu mēģināt rast eh, līdzsvars starp idejām no kreisās un labējo puses. Bet eh, problēma ir dziļāka, un problēma ir saistīta, ka uzskatu, ka šajā procesā trūkst demokrātiska kodola. Uh, Tas, ka šeit ir dalību valstu parlamenti, ir lieliski, un tomēr tas, ka daudz dalību valsts nav pārstāvētas, ir nosodāmi. Un eh, es eh, nezinu, vai ir tāda dalību valstu parlamenti, kur varbūt nemaz nezinu, ka šāda sēde tiek organizēta. Tomēr uzskatu, ka cerības par Eiropas Savienības ekonomisko atjaunināšanos ir nepamatotas. Situācija ir samērā dramatiska un ir, ļoti, ir vairākas valsts, kurās ir smaga recesija. Piemēram, mana valsts - īrija. Tie, kuri varbūt finanšu krīzes sākumā cerēja, ka kaut kas mainīsies uz labo pusi, šobrīd to cerības ir sagrauts un arī valsts sektors un veseli vilku un sociālo palīdzību ir nogrieztas. Īrijā ir ļoti daudz reģionu, un ne tikai īrijā. Arī citās dalību valstīs ir smagi cietuši pateicoties tiem pasākumiem, kurus ir īstenojusi institūcijas. Un tas ir tieši tāpēc, ka ir šis demokrātijas deficīts. Uh, par eh, valsts specifiskajām rekomendācijām. Paveiksim kaut ko radiālu. Nāksim klajā ar ideju, ka neviena valsts specifiska rekomendācija nedrīkst tikt pieņemta, ja tā tiešā, eh, tiešā mērā ir pretrunā ar tām idejām, kuras sludināja tie, kur tika ievēlēti. Es domāju, ka tādajādi tie, kur tiks ievēlēti vai dalību valstu parlamentos vai Eiropas parlamentā, būs atbildīgi par saviem vārdiem pirmsvēlēšanu kampaņā. Tie, kur kaut ko ir teikuši un ievēlēti, tos ir jāsauc pie atbildības, ja viņi savus solījumus netur, kā manā tā citās dalību valstīs. Griežos pie visiem ar lūgumu, lai tiešām visi pasākumi, kur tiek īstenoti, nākt par labu vietējiem uzņēmumiem ļautu plaukt vietējām pašvaldībām, un tie, kurus eh, šī krīze ir vismagāk, vismagāk eh, skārusi, ne tikai krīze, bet arī pasākumi, kur ietekmē uzņēmums un cilvēks negatīvi. Atcerēsimies, ka eh, taupības politika lielākajā daļā reģionu un tieši tajos, kuriem būtu nepieciešama ekonomiska izaugsme, šī taupības politika nedarbojas. Nākamais Tīrijus Dzarinapolus grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Pēc tā, ko Dragīkungs teica vakar, bet arī, kas tika šodien teikts, ir tikai viens secinājums. Ja šī politika, kas tagad tiek īstenota, o, turpināsies un uh, to, ko teica Dragīkungs, un ja tiks īstenot tā politika, ko vēlas Mērkels kundze, nu, vai tad tiešām tādējādi mēs iziesim no recesijas? Mēs redzam, ka uh, ir ieguvumi, bet tikai lielajiem uzņēmumiem, ne jau darba spēkam. Uh, Nu, viņiem tiek dota nauda, lēta nauda, un kurš par to maksās ar šo Eiropas pusgadu. Tikai tiek uh, uzlikt lielāki nodokļi un tiek iepludināta nauda patēriņā. Dragie kungs teica, ka jāsamazina valsts izdevumi, tātad mazāk izglītībai, veselībai un sociālajiem jautājumiem. Vienmēr visi šie pasākumi ir vērsti pret iedzīvotājiem. Eiropas semestri ietvaros tiek aicināts mazināt izdevumus valstīm, bet valstis, protams, nevēlas to darīt, jo tas uh, izraisa iedzīvotāju sašutumu. Oh, Paldies, un tagad Otmārs Karas. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, gribu uh, sākumā izteikt komentāru un pēc tam uh, vēl šo to pateikt eh, komentārs. Man ir liels prieks, ka mēs šeit sadarbojamies. Šai sadarbībai ir eh, jākļūst struktūrētākai, un tas netrīkst attiekties tikai uz Eiropas eh, ekonomikas koordinēšanas pusgadu. Mums būs arī konference saskaņā 13. pantu, un ir svarīgi, lai visos pasākumos, ko mēs esam īstenojuši kopš eh, ekonomikas un finanšu krīzes eh, sākuma un kas nav īstenot balstoties uz kopienas tiesībām, lai tur tiktu īstenot pastiprināšu parlamentārā sadarbība. Un tur nevajadzētu runāt par to, kurš kuram ko atņem, bet eh, domāt par to, kā labāk uzņemties kopīgo atbildību par kopīgu Eiropas mērķi. Pirmais punkts Kāds ir izējas punkts? Tas, eh, tātad mums ir kopīga valūta, un mēs esam vienīgā kopiena, kam ir kopīga valūta, bet nav kopīga budžeta, ekonomikas un nodokļu politika. Un tāpēc, ja tiešām vēlamies gūt mācības no krīzes un ne tikai stabilizāciju panākt, mums ir jānonāk pie kopīgas ekonomikas uh, koordinācijas uh, nodokļu uh, jomā arī. Un, uh, un tad nonāk pie otrās lietas, ko gribēju teikt. Eiropas semestris, sešpaka, divpaka, ESM, trojka, uh, tās visas ir tikai palīgi konstrukcijas, lielākoties starpvaldību līmenī panāktas, vājinot nacionālos un Eiropas parlamentu, un tās var pastāvēt tikai tik ilgi, līdz mēs ar izmaiņām līgumos visas šīs struktūras nostiprinām uh, uh, kopienas līmenī. Tie visi ir tādi pagaidu risinājumi, par ko mēs šeit runājam, un tāpēc es arī saku, ka trojkai ir jātiek nostiprinātai kopienu tiesībās, ESM ir jāpārceļ kopienas likumdošanā, un es esmu ļoti skeptisks, ja nenoraidošs par to, ka tagad tiek mēģināts uh, ESM, Eiropas stabilitātes mehānismu atkal um, atcelt tā vietā, lai rīkotos tā, kā par to bija vienošanās, eh, attīstīt to tālāk par Eiropas valūtas fondu. Tikai tad, ja balstoties kopientiesībās tiks izveidots Eiropas valūtas fonds, tikai tad mums būs tā politiskā ticamība, kas mums ir nepieciešama, proti, ka Eiropas Savienība jebkurā laikā var ieviest stabilizējošus pasākumus valūtai, ja tā nonāk grūtībās. Treškārt, saturs. Eiropas semestra saturs ir arī turpmāk jāapspriež. Es gribu tikai norādīt uz to, ka jaunajā komisijā attiecībā uz Eiropas semestri uh, Uh, Moskavičī kungs un Marian Taisen būs atbildīgie. Un tādējādi valūta, izaugsme, sociālās lietas un darba lietas, uh, tie ir kritēriji Eiropas semestrim, un tas nozīmē, ka uh, tie būs kritēriji ar kopīgajai budžeta politikai. Un ceturtais punkts ir īstenošana. Šeit es arī gribu ļoti skaidri teikt, ka no ieteikumiem ir jānonāk pie uh, saistībām, kurām ir uzlikt sankcijas, un visiem un valstu un valdību vadītājiem ir jāuzņemas saistības, īstenot ieteikumus, uh, arī ar paredzot sankciju mehānismu. Šī īstenošana ir jāparedz kā obligāta Un tieši tāpēc, ka eh, tās netiek ieviest šīs rekomendācijas, tieši tāpēc mēs vēl uh, gaidām uh, rīcību no visām pusēm. Paldies, pēdējais runātājs Kostas Mavrīdis, un tad, protams, došu vārdu referentam. Uh, first, I like to extend my... Vispirms es gribētu apsveikt referentu un arī pārējos cilvēkus, kas ir ļāvuši sagatavot šo ziņojumu. Priekšsēdētāji, Ir ārkārtīgi sarežģīti runāt par ekonomiskiem jautājumiem, vispār neatsaucoties uz um, ideoloģisko saturu, bet tieši to es mēģināšu darīt. Es koncentrēšos tikai uz vienu punktu. Es centīšos nebūt ideoloģisks. Pētījot, pētot valsts specifiskās rekomendācijas, es gribēju uh, redzēt, uh, ka tur būs iekļauti arī um, privātā, privāto parādu restruktūrizācijas pasākumi. Ļoti daudzās valstīs ir daudz privātu parādu, kas, protams, saistās ar banku sistēmas problēmām. Tādās valstīs kā Spānijā vai manā valstī Kiprā, tātad perifērijā, šie privātie parādi ir tik lieli, ņemot vērā ar zemajiem ienākumiem, ka uh, mums ir tāds eh, kā zombijs, privātais parāds, kas parādās arī banku bilancēs. Cilvēkiem, maziem uzņēmumiem ir jādod otra iespēja. Ir vajadzīga Eiropas specifiska rekomendācija, un tas varētu arī palīdzēt. Ir vajadzīgi arī skaidrojumi, kā tikt galā ar šīm problēmām. Iespējams, ka Tie, kas eh, raksta šīs specifiskās rekomendācijas, uzskata, ka eh, tas neko nedos. Mēs varam vienkārši uh, dzēst šo parādu un kāds uh, tad arī parūpēsies par attiecīgām investīcijām. Taču mūsdienās nekas tam līdzīgs nenotiek. Ja mēs koriģēsim šo problēmu, mēs varēsim izveidot dinamisku ekonomiku, Un tādējādi mēs arī vērcīsimies pret bankrotiem un maksātnespējas procedūrām. Galvenokārt tad ir jātiek galā ar privātajiem parādiem Eiropas Savienības perifērijas valstīs. Brians Heiss arī vēlējās izteikties. Viņš agrāk uh, vienkārši netika pieregistrēts. Došu viņam vārdu lai viņš arī varētu paust savu viedokli. Paldies priekšādētā, ka bijāt tik laipnas. Es eh, gribētu apsveikt dialogu ar kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem. Piekrītu arī citiem kolēģiem, kas gribēja, lai dialogs būtu daudz plašāks. Gribēju teikt, lūko, mm, valsta rekomendācijas un pusgada process par ko mēs spriedām, runājot par debakara ziņām pirms divām nedēļām, mums ir jānodrošina, lai valstis uzņemtos atbildību par rekomendācijām un programmām. Šeit nav runa, ka mēs vēlamies piespiest valstis kaut ko darīt. Te ir runa par mācīšanos no citām valstīm. Kāpēc jauniešu bezdarbs Vācijā un Austrijā ir 6-7%, bet eh, Lielbritānijā un Īrijā tie ir gandrīz 25%? ko viņi dara savādāk attiecībā uz mācībām, uz eh, rūpnieku un uzņēmumu iesaistīšanu. Kas ir tas, ko mēs nedaram? Tieši šāds jautājums mums ir sev jāuzdod. Kā mēs varētu strādāt labāk no valsts administrācijas viedokļa? Piekrītu arī Linča kungam no mūsu komitejas, kurš teica, ka ir uh, vajadzīgs vairāk laika starp rekomendācijām un to pieņemšanu padomē. Uzskatu, ka tādējādi mēs varētu nodrošināt labāku demokrātisku dialogu, tā lai mūsu komiteja un arī parlamenti tiktu iesaistīti. Šī uzdevuma mērķis ir uzlabot valsts administrācijas rezultātus. Tieši tāpēc mēs arī atbalstām Danetas Hībneres eh, grozījumus debakara ziņojumā. Šajos grozījumos ir paredzēts, ka izsekot eh, šīs specifiskās rekomendācijas, ir jāizmanto daudzgada finanšu plāns, lai palīdzētu šīm valstīm pielāgot savas valsts administrācijas sistēmas. Ja ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, lai mainītu valsts administrāciju, tas maksā ļoti daudz, jo īpaši šādos grūtos laikos, kad valstīm naudas nav. Vajadzētu izmantot šo naudu, uh, un vajadzētu izmantot budžeta ietverus, lai šīs valstis varētu pielāgot savu administrāciju vajadzīgajā virzienā. Pēdējais sešpaka, divpaka, pusgada process, fiskālais, fiskālā kompakta līgums, kas eh, tika pieņemts arī manā valstī, runā par vienu un to pašu - nodrošināt disciplīnu no vienas puses, tātad bilancē attiecībās fiskālo politiku, un no otras puses eh, nodrošināt, lai mums ir iespēja arī izaugsmē. Ja mums nebūs investīciju un attīstību un, un attīstības un konkrētu priekšlikumu eh, šajā jomā, tad eh, cilvēki mūs neatbalstīs. Paldies! Tagad eh, došu vārdu referentam, galavārdiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, gādie kolēģi! Uzskatu, ka šī viedokļa apmaiņa bija patiešām ļoti noderīga. Domāju, ka ne tikai es kā referents, bet arī ēnu referenti no citām grupām ņem vērā jūsu teikto. Mēs noteikti par to vēl diskutēsim tuvāko nedēļu laikā, lai mēģinātu rast kompromisus. Diemžēl nevarēšu tagad eh, komentēt pilnīgi visas piezīmes, bet man būs tādi vispārīgi komentāri. Pirmkārt, Domāju, ka mums ir jāsaprot, ka mēs esam daļa no monetārās zonas. Eirozonas valstis ir savas valūtas zonā, un tas, protams, mums uzliek pienākumus un arī nosacījumus. Uzskatu, ka noteikumi tika paredzēti jau tad, kad Eirozona tika izveidota. Mums ir jāskatās, kāda ir bijusi attīstība. Uzskatu, ka ekonomiskās pārvaldības ietveru stiprināšana tieši ar to arī saistās. Valstis, kas pārvalda sevi, tātad skatās, vai noteikumi tiek ievēroti, eh, ir no vienas puses gan tiesnesis, gan arī uh, tiesājamais. Un tieši tāpēc arī šī sistēma nestrādā. Vajadzētu lūgt, lai dalībāsis piekrīt, ka komisija darbojas kā šķīrē tiesnesis šajā procesā. To vajadzētu atgādināt, spriežot par šo procesu. Otrais par struktūra reformām un deficītu. Dzirdēju daudzus komentārus, kur tika minēts, ka taupības politika un struktūra reformas ir eh, devušas negatīvu ietekmi. Dažās gadījumos tā arī bija, bet ir jāskatās, kāds bija jūsu sākuma punkts. Ja jūs skatāties, ka tas ir krīzes sākums, tad tā ir taisnība. Bet eh, daudzi disbalansi, kurus vajadzēja koriģēt krīzes laikā, eh, krājās jau ilgu laiku pirms tam. Neviens īsti nerunā par to, kā šis disbalans īsti radās. Kāpēc struktūra reformas neīstenoja uh, daudz ātrāk? Dažās valstīs tas tika darīts, piemēram, Vācijā. Un tagad mēs redzam, kas notiek, ja struktūra reformas nepilda. Visa ekonomiskā pārvaldība balstās tātad nu, uz nosacījumiem, jums ir jāpilda rekomendācijas, un no otras puses ir arī solidaritāte. Uzskatu, ka nauda ir ieguldīti ļoti lielos apmēros, jo īpaši perifērijas valstīs. Pēdējais, protams, ka mums ir vajadzīga konkurētspēja, izaugsme, ir jānodrošina perspektīvas cilvēkiem, ir jāvēršas pret bezdarbu, jo īpaši jauniešu bezdarbu. Tam visam ir vajadzīgs dažādu pasākumu kopums. Uh, 4. un 5. punktā savā ziņojumā es konkrēti piemīnu, ka Eiropas Savienība nevar konkurēt tikai ar darba izmaksām. Mums ir vajadzīgas investīcijas novatoriskumā un attīstībā. Mums ir jā, jāapgūst jauni tirgi izglītība un tā tālāk. Bet piektajā punktā es teicu, ka mums ir vajadzīgas jaunas investīcijas, gan valsts, gan privātās. Protams, jautājums ir par to, kā tas tiek darīts, kādi projekti tiek atlasīti. Bēļģi kolēģis piemēram, pieminēja Antverpeni, eh, apveceļu, kas eh, tiek finansēts 80% apmērā ar privātiem līdzekļiem. Mēs redzam, ka um, abu valsts privāto līdzekļu apkopojums arī var dot pievienoto vērtību. Pēdējais par demokrātiskajiem procesiem un par to, ka valstīm jāuzņems atbildība par valstu rekomendācijām. Uzskatu, ka pēdējais runātājs pilnībā attainoja manu viedokli. Kad dalībvalstis ievēro šos procesus, atgādināšu jums par sešpaku, divpaku, fiskālu kompaktu, šiem pasākumiem brīvprātīgi piekrita pašas dalībvalstis. Un tieši tāpēc šīm valstīm arī vajadzētu ievērot noteikumus un vajadzētu darīt to, par ko tās vienojās. Vajadzētu nodrošināt, lai investīcijas tiek ieguldītas un lai uh, 2020 um, stratēģijā noteiktie mēķi arī tiek ievēroti. Tātad apkarot nabadzību, jauniešu bezdarbu, bezdarbu kopumā un investīcijas novatoriskumā. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam iziet no šīs krīzes. Dalībvalstīm pašām ir jāsaprot, kāpēc viņām šīs reformas ir jāveic. Tās ir jāveic nevis Briseles dēļ, bet gan savu pilsoņu dēļ. Ir vajadzīga konkurētspējīga ekonomika, kas varētu tirgoties, eksportēt un nodrošināt eh, jaunu izaugsmi un labklājību, kas tik ļoti ir vajadzīga pilsoņiem. Es turpināšu diskutēt ar kolēģiem Eiropas parlamentālajās. Paldies, ka bijāt klāt. Uzskatu, ka šīs diskusijas bija patiešām rezultatīvas. Un ar prieku tikšos jums nākamreiz. Paldies! Gribētu arī pateikties kolēģiem no nacionāliem parlamentiem. Liels paldies par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Domāju, ka demokrātiskās atbildīguma stiprināšana Eiropas pusgada ietveros ir darbs, kas progresē. Uzskatu, ka mēs varam vērot jau uzlabojumus. Domāju, ka šīs diskusijas bija patiešām interesantas. Mēs no jums saņēmām ļoti daudz interesantu komentāru, un es ceru, ka šīs diskusijas jums uh, palīdzēs labāk pildīt savu lomu, diskutējot par valstu budžetiem un cenšoties nodrošināt uh, saskaņu starp uh, mm, valstu rekomendācijām. Šķiet, ka parādījās arī kaut kas metodoloģisks. Mēs visi piekrītam, ka uh, ir ļoti spēcīga vajadzība vairāk iesaistīt parlamentus, darīt to daudz ātrāk, diskutējot par valstu specifiskajām rekomendācijām. Tas ir jādara gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Es ceru, ka mēs varēsim strādāt pie tā un sadarboties, lai nodrošinātu pastiprinātu demokrātisko leģitimitāti gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Uh, strādājot pie Eiropas pusgada procesa. Tātad laika grafika ziņojumam. Balsojums ir paredzēts Ekonu komitejā 7. oktobrī un balsojums plenārsēdē oktobra 2. plenārsesijā. Vēlreiz liels paldies visiem!